Ok, kolēģis. Dargie kolēģi, man šķiet, ka varam sākt darbu. Vispirms man ir jāsniedz daži paziņojumi jums. Pirmkārt, tas ir labojums uh, par galvenajiem uh, informācijas dokumentiem šai uh, darba kārtībai. 12. septembrī uh, regulai par investīciju produktiem parlaments bija pieņēmis šo direktīvu un labojums tika izdalīts visiem komitejas deputātiem un par kaitējumu kompensāciju direktīvu. Arī korģējums ir izsūtīts visiem komitejas biedriem saskaņā ar 321. Atbildīgajai komitejai ir jāizskata labojumi un jāiesniedz parlamentam, ja tā ir pieņemams šis teksts. Tās var būt lingvistiskas vai citas uh, izmaiņas, un tās ir saskaņots ar padomu komisiju. Ekon sekretariāts uh, sekoja šai procedūrai, lai nodrošinātu, ka politiskais rezultāts ir pieņemams saskaņā ar piemērojamo procedūru, tāpēc es piedāvāju, ja neviens deputāts neiebilst, ka šie divi labojumi uh, tiktu iesniegt oktobra otrajā plenārsesijā. Otrais. Nav plānots formāls komitejas aktivitātes un būs 13. panta komiteja Romā. Līdz ar to mūsu 13. datuma sanāksme ir atcelta un arī otrdien, 7. oktobrī, plānotā sanāksme ir atcelta, jo būs kopīgā uzklausīšana Katainen kungam, komisijas uh, amatkandidātam. Attiecībā uz uzklausīšanām var jūs informēt par laika grafiku. Mums ir piecas uzklausīšanas paredzētas. Lords Hills tiks uzklausīts 1. oktobrī. Uh, no 1.30 līdz 4.30 pēcpusdienā. Eh, Moskavičī kungu uzklausīšana notiks 2. oktobrī no rīta no 9 līdz 12. Vesaģera uzklausīšana būs eh, tā pašā dienā pēcpusdienā no 6 eh, līdz 9 vakarā un Dombrovska kungu Vicepriekšsādātāja kandidāta uzklausīšana būs 6. oktobrī no 2.30 līdz 5.30 pēcpusdienā. Un visbeidzot, kā jau teicu, vicepriekšsēdētāja Katainena uzklausīšana būs 7. oktobrī no 10. līdz 1. Uh, no rīta. Papildus informāciju sekretariāts nosūtīs tuvākajās dienās. Un visbeidzot, jūlijā ekonu koordinātori izlēma atsākt darbu pie naudas atmaskāšanas apkarošanas direktīvas un uh, finanšu pārvedumu regulas, un martā plenārsēdē 13. gadā tika pieņemts teksts, uh, koordinātori informēja komiteju priekšsādātāju konferenci par šo lēmumu, un Ekonu komiteja un Libe komitejai ir kopīgi izskatāms dokuments 51. panta ietvaros, un politiskās grupas ir atkārtoti izvirzījuši savus ānu referentus. ETP līdzreferents par naudas atmaskāšanas apkarošanu ir Krišjāns Kāriņš, un kā līdzreferents no sociāldemokrāta grupas Eh, Pēters Simons ir līdzreferents par uh, finanšu pārvedumu direktīvu. Un tad direktīva Timotejs Kirkops uh, abās komitejās uh, no Alde Nils Torvalds un Sofija Intvelde, FTR, GoNGL, e Rīna Ļonja Karī par abiem dokumentiem, Svens Gīgolds un esam nesam saņēmuši nekādas nominācijas no FTD. Trialoga datumi ir saskaņots starp uh, komitejām un Itālijas prezidentūra un uh, um, padomi. 9. oktobrs no 10. līdz 12.30. Otradien, 4. novembrī no 3. līdz 5.30 pēcpusdienā Otradien, 25. novembrī Strasbūrā no 3 līdz 5.30 pēcpusdienā un 16. decembrī Strasbūrā no 3 līdz 5.30 pēcpusdienā. Labi, tagad mēs varam pāriet pie 7., 8. un 9. darbkārtības punkta un uh, šo uzklausīšanu ar trīs uh, uzraudzības iestādēm gribētu tagad sākt. Uh, sveicu jūs uh, pie mums, Ekonu komitejā. Mēs jūs ielūdzām, lai jūs sniegtu mums informāciju par savām aktivitātēm pēdējā gada laikā un jo īpaši attiecībā uz jūsu lomu kā noteikumu pieņēmējiem un koordinācijas lomu. Un uh, uzklausīsim arī jūsu viedokli par budžetu un cilvēku resursu vajadzībām, kas jums ir nepieciešama, lai turpinātu uh, Uh, strādāt kā spēcīgām uzraudzības iestādēm. Visi priekšsēdētāji ir iesnieguši rakstiskus uh, ziņojumus par viņu iestāžu aktivitātēm, un tie ir izdalīti visiem deputātiem, nu pieejam arī e-mītingu uh, tīmekļa vietnē. Tagad katram došu piecas minūtes ievadrunai, un pēc tam būs viedokļu apmaiņa ar komitejas biedriem. Uh, Vispirms došu vārdu Enrijas uh, kungam, kurš uh, vada ne tikai Eiropas banku iestādi, bet viņš vada arī Eiropas uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju. Lūdzu, Enrija kungs, jums vārds. Thank you very much. Uh, Lielas paldies priekšsādātāji. Labdien visiem klātesošajiem. Man ir liels prieks un gods šodien šeit uzstāties. Un eh, tā kā es šogad vādu kopējo komiteju, es pastāstīšu vispirms par uzraudzības iestāžu kopīgo darbu. Mēs koncentrējamies uz divām jomām. Pirmā ir patērētā aizsardzības jautājumi, un otrā ir eh, risku izvērtēšana, eh, lai nodrošinātu Eiropas finanšu tirgu stabilitāti. Šīs ir horizontālās jomas, kur jāstrādā kopā patērētāju aizsardzības jomā mēs koncentrējamies uz galveno regulatoro mandātu, eh, kas nosec prips investīciju un um, eh, investīciju eh, produktus un apdrošināšanas produktus. Mums ir trīs galvenie um, rīcības virzieni. Pirmkārt, kopējās vadlīnijas par um, sūdzību izskatīšanu, tad uh, atgādinājums finanšu institūcijām attiecībā uz pašu instrumentu uh, pārdošanu uh, gala patērētājiem un treškārt pamatprincipi, kas attiecās uz produktu uzraudzību un pārvaldību. Es uh, gribētu arī pastāstīt par to, uh, kā mēs strādājām attiecībā uz mūsu uh, mazumu patērētājiem. Mēs Esam izstrādājuši vairākas iniciatīvas, piemēram, patērētāja aizsardzības diena tiek organizēta katru gadu, lai veicinātu atvērtu dialogu. Mūsu darbs pie patērētāja aizsardzības e, iet virzienā, ko mums iezīmēja parlaments un komisija izstrādājot Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu, mēs kopīgi izvērtējam arī riskus finanšu sistēmā. E, Šis izvērtējums ir ļoti svarīgs nosakot uzraudzības darba prioritātes visām iestādēm. Un galvenie riski, piemēram, ir uh, ekonomiskās izaugsmes, uh, vājš raksturs un uh, vide, uh, kas nav īpaši veicinoša, proti ar augstiem parādiem. Mēs uh, strādājam arī pie stresa testiem pašlaik tie notiek attiecībā uz bankām un apdrošināšanas uzņēmumiem, un mēs uh, esam arī pamainījuši, ka um, uh, pieaug uzņēmējdarbības risks un kiber uh, apdraudējumi. Tad jāņem vērā arī, ka mums ir ļoti ierobežots budžets uh, 2015. gadam. Uh, Es gribētu šeit pateikties komis, šai komitejai par nesen sagatavoto ziņojumu, kas atbalsta e, papildus resursus, lai varētu finansēt lielākus uzdevumus tagad. E, bet mēs uzskatām, ka nepieciešams tāds stabilāks risinājums un mēs e, vēlētos arī neatkarīgu budžeta līniju, uh, tad mēs gribētu pāriet uz simtprocentīgo finansējumu no pamat budžeta. Tad tālāk par banku uzraudzības iestādi. Mēs esam sagatavojuši vienotu banku darbības rokas grāmatu, esam finaliz finalizējuši darbu pie 76 standartiem, tagad strādājam pie stresa testiem visā Eiropas Savienībā. Bankām tagad ir vienots noteikumu satvars Mēs strādājām pie banku iekšējiem um, aizdevumiem, pie tā, kā tiek aprēķināta iekšējā aizdevumu likme. Uh, strādājam arī kā konsultanti, uh, sniedzam padomus komisijai par likviditātes jautājumiem, uh, par obligācijām ar vajadzīgo segumu un strādājam tagad pie ilgtermiņa izaugsmes darba kārtības, kas tiks īstenota nākamajos gados. Ļoti svarīga mums, protams, arī banku noregulējuma regula. Mēs apzināmies, ka ļoti daudz vēl jādara, lai pārvarētu sadrumstalotību vienotajā tirgū, lai šis mehānisms varētu strādāt konsekventāk Protams, mēs neesam vēl visu paveikuši. Mums ir uh, laba instrumentu kaste, mēs uh, esam paveikuši stresa testus un identificējuši tās jomas, kur kopēji noteikumi netiek īstenoti harmonizētā veidā. Tāpēc mēs cenšamies izstrādāt uh, tādu vispārīgāku pieju uh, pārstāvot un aizstāvot mūsu vienotos standartus, un mēs esam pārliecināti, ka intensīvākā dialogā ar komisiju parlamentu un padomi mums tas arī izdosies. Tad eh, vēl gribu teikt, ka eh, mandāts, kas ir noteikts banku iestādei, ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu strādāt efektīvi. Tad par uzraudzības saskaņošanu. Mēs eh, zinām, ka nepieciešams uh, palielināt uzraudzības uh, uh, konsekvenci, un mēs daudz jau esam darījuši, lai stiprinātu banku uh, kapitāla pozīcijas, lai sakārtotu banku bilances. Drīz noslēgsies um, aktīvu kvalitātes pārskata process un stresa testi. 120 miljārdi papil, papildus uh, noteikumos mēs, uh, uh, papildus iemaksās mēs esam atzinuši šajā periodā pagājušajā gadā. Mēs turpinām, protams, darbu, jo šis izvērtēšanas process norit pāri robežām un nepieciešams izskatīt, jo īpaši lielās pārobežu bankas, lai eh, noteiktu riskus banku nozarē. Eh, bija jāveic arī um, samierināšanas uh, procesa arbitrāžas starp bankām. Esam pārliecināti, ka juridiskais satvers mūsu darbam uh, varētu tikt uh, pastiprināts, un, ja jūs vēlaties, mēs varam piedāvāt jums arī konkrētos ierosinājumus. Noslēgumā e, vēl par finanšu jauninājumiem un patērētāju aizsardzību. Tā ir ļoti svarīga joma. Tagad mums ir pirmais mandāts strādāt šajā jomā, tas ir saņemts šī gada februārī, nu, līdz ar to darbs tikai nesen ir iesācies. Mēs strādājām, piemēram, pie uh, uh, um, hipoteiku uh, kredītu direktīvas. Uh, mēs uh, strādāsim arī ar uh, maksājumu kontu direktīvu un maksājumu pakalpojumu direktīvu, bet mums ir arī pašiniciatīvas pasākumi. Piemēram, mēs uh, jau diskutējām par riskiem, kas ir saistīti ar virtuālo valūtu. Esam ierosinājuši uh, Uh, sagatavot vadlīnijas par produktu uzraudzību un pārvaldību, kā arī par aizdevumiem, kas saistīti ar hipotēkām. Uh, tas būtu īsts pārskats par mūsu darbu. Paldies! Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Gabrielam Bernardino, kas ir Eiropa priekšsēdētājs. Lūdzu! Nā. Uh, paldies priekšsādātāji, labdien jums visiem uh, un uh, apsveicu jūs visus ar ievēlēšanu, jo tā ir pirmā reize, kad mēs ierodamies šeit pēc vēlēšanām. Un tas ir ļoti svarīgs brīdis. Es, protams, ar prieku gaidu mūsu turpmākās viedokļu apmaiņas parlamentā. Tas ir daļa no caurskatāmības pasākumiem. Man ir liels prieks, ka varam diskutēt ar jums šeit par izaicinājumiem. Protams, šīs lietas esam darījuši arī iepriekš, un uh, tagad galvenokārt runāšu par um, dažām jomām, piemēram, patērētāja aizsardzību. Tā ir viena no Eiropas prioritātēm. Mēs to skatām no divām pusēm. Pirmkārt, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi paši tiek uh, saprātīgi pārvaldīti, lai uzņēmumi var pildīt uh, savus uh, patērētājiem dotos solījumus, bet ir arī otrs elements, protams, uh, patērētājiem ir jāsaņem pienācīga informācija, lai viņi varētu veikt informētus uh, lēmumus, pieņemt informētus lēmumus. Un šajā kontekstā mūsu darba kārtība vienas, no vienas puses fokusējas uz maksātspēju divi un no otras puses attiecībā uz uzņēmē darbību Mēs savā darba kārtībā esam raudzījušies uz to, kā ir mainījušies caurskatāmības noteikumi un pārdošanas noteikumi. Produktu uzraudzība ir ļoti būtiska. Mēs strādājam pie galvenās informācijas, investīciju un apdrošināšanas produktiem un skatām arī eh, interešu konfliktus pārdodot šos produktus un gaidām arī IMB2 diskusijas. Eh, tas noteikti varētu uzlabot Eiropas Savienībā patērēt aizsardzības dimensiju, un pie tā būs eh, jāstrādā, lai panāktu labāku patērētāju aizsardzību. Regulatorijā pusē mēs esam bijuši iesaistīti maksātspējas divi eh, attīstīšanā un par omnibus divi Uh, vienošanās rašanā, un tagad mēs uh, izstrādājam tehniskos ieviešanas standārts un vadlīnijas, lai dotu ieguldījumu tajā, ka šī sistēma tiek ieviesta Eiropā vienmērīgi. Mēs esam arī konsultējuši Eiropas komisiju, piemēram, par ilgtermiņa investīciju deleģētiem aktiem. Mēs uh, piedāvājam šo inovatīvo ideju lai eh, varētu sadalīt riska profilu eh, kritērijā eh, produktus. Mēs esam pieņēmuši virkni vadlīniju nacionālajām uzraudzības iestādēm, un es ar prieku konstatēju, ka tirgus fragmentācija, kuru sākām novērot, tagad ir nedaudz apturēta, un dalībvalsts ievies šīs vadlīnijas jau kopš gada sākuma, un maksātspēja divi tagad tiek ievies daudz konsekventākā veidā. Nacionālā līmenī mēs, es atvainojos, starptautiskā līmenī mēs EAS strādājam, lai izstrādātu starptautiskos standartus, un mums tur ir būtiska loma visiem Eiropas uzraudzītājiem, un šeit koordinēt pieeja ļoti svarīgi. Par pensiju pusi. Tur, protams, ir cits darba posms, gan arot pensijas, gan individuālās pensijas var būt ļoti nozīmīgas. Mēs konsultējām komisiju par trim galvenajiem elementiem - par šķēršļu novēršanu pārobežu uzņēmē darbībai un labākai caurskatāmībai. Mēs uh, turpinām darbu pie tehniskās puses par maksātspējas un finansēšanas jautājumiem. Uh, un cenšamies panākt kopīgu risinājumu pensiju fondiem un uzraudzības eh, tīklus arī mēs eh, vērtējam, kā nodrošināt pensiju ilgtspēju. Es domāju, ka par to ir nobežījušies visi Eiropas pilsoņi. Par uzraudzības atbilstību, ko Andrejas kungs minēja, man tas šķiet Eiropas eh, galvenais darbības lauks un uh, Mums ir jāliek lielāks uzsvars uz īstenošanu, uzraudzības kolēģijas, vairāk jāpievēršas eh, risku vērtēšanai, arī savstarpējais novērtējums tiek īstenots. Mēs īstenojam arī eh, labas eh, pārvaldības prakses apmaiņu. Mēs izstrādājam indikātorus, lai atbalstītu uh, produktu uh, izvērtējumu, un šajā pēdējā gadā esam izstrādājuši uzraudzības komandu, kas uh, strādā ar nacionālajām iestādēm, palīdzot uzraudzības procesā, un uh, es domāju, ka svarīgi to ir minēt kā daļu no progresa un uzlabotās sadarbības ar komisiju un Rumānijā mēs uh, veicam uh, apdrošināšanas sektoru bilances uh, analīzi. Tātad mēs strādājam kopā ar nacionālajām iestādēm, lai uh, uzlabotu uzraudzību Eiropā. Par finanšu stabilitāti mēs esam īstenojuši šos te stresa testus un rezultāti būs pieejami novembrī. Un visbeidzot gribētu minēt divus izaicinājumus, kas mums, manuprāt, ir. Pirmkārt, viedā, viedais regulējums. Uh, Tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu visiem izvērtēt. Nākotnē mums vajadzētu uh, panākt viedu regulējumu, un ar to es domāju uh, tādu regulējumu, kas sasniedz rezultāts, kas ir proporcionāls, ņemot vērā līdzinojo pieredzi, kas uh, darbojas un kas nē, un jāņem vērā šeit arī patērētāju perspektīva. Un tam ir jābūt regulējumam, kas uh, anticipē problēmas un nevis tikai uh, risina pagātnes problēmas. Un regulējums uh, ir arī jāpārskata un jāpielabo, ja tas nedarbojas. Tas ir kaut kas, kas ir jāīsteno. Mēs noteikti strādāsim kopā pozitīvā dialogā ar visām iesaistītajām pusēm. Otrs uh, izaicinājums, ko gribēju minēt, jā, protams, par uh, uzraudzības efektivitāti un konverģenci. Tas jau ir skatīts uh, Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas analīzē, un mums ir uh, eh, vajadzīgi virkni punktu mūsu pamatregulā, lai mēs varētu stiprināt mūsu darbības neatkarību. Budžeta jautājumu jau minēju. Nu, un mums ir jāuzlabo mūsu kapacitāti, lai varam palīdzēt izaicinājumu gadījumos nacionālajām iestādēm. Ja raugāmies, kā Banku Savienība attīstās Eiropas Savienībā, tad EIOPAI ir eh, jādod koordinējoša loma sa eh, saskaņā ar SSM, jo tas veicinās labāku regulējumu Eiropā. Es ar prieku strādāšu ar Eiropas investīcijām, eh, institūcijām kopā, lai balstoties uz līdzinējo darbu, uh, procesu uzlabot arī nākotnē. Paldies, Bernardino kungs, tagad došu vārdu Stefanam uh, Mejoram, kurš ir uh, Eiropas vērtspapīra un tirgus iestādes priekšstādātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ka jūs man esat devis vārdu. Vēlētos pateikties arī eh, Roberto un vēlētos eh, sveikt visus jaunievēlētos vai atkārtot ievēlētos Eiropas parlamenta deputātus. Un, protams, šajā komitejā darbs ir ļoti svarīgs un priecājos jūs redzot. Jūs e, to varat saukt par vienotu kapitāla tirgu vai kapitāla tirgus sabiedri, savienību, un tomēr e, mūsu izveidotā aģentūra pēdējos piecos gados ir paveikusi ārkārto, ārk, ārkārtīgi daudz, lai pabeigtu kopīgo finanšu pakalpējumu vienoto tirgu. Un uh, finanšu krīze parādīja vājās vietas finanšu tirgos, bet vēl bez tam mūsu darbs ir nodrošināt ekonomisko atlapšanu visā Eiropas Savienībā. Un tomēr mēs varēsim īstenot eh, pilnu mūsu darbības potenciālu tikai tad, ja vienotais noteikumu kopums eh, nāks par labu ikvienam tirgus spēlētājam un katru dienu. ESMA ir būtisks spēlētājs šo mērķu eh, īstenošanā, un mēs vēlamies veicināt stabilu un sakārtot finanšu tirgu. Kopš izveidošanas pirms 3,5 gadiem ESMA ir uh, strādājusi pie Eiropas e, kopējā noteikuma kopuma, ir izstrādājusi tehnisku standarts un palīdzējusi Eiropas institūcijām kā tehniska padomdevēja gan atvasinātos finanšu instrumentos, gan augsta riska ieguldījumu fondos, gan privāti regulētajos fondos, īsās pārdošanas fondos, augsts frekvences tirniecībā un līdzīgi. Pēdējos 12 gados esma ir pabeigusi 22 tehniskos standartus un arī standartu ieteikumus. Uh, E, ko ir pasūtījusi Eiropas komisija. Un mēs esam pabeiguši arī vairākus e, juridiskas dabas dokumentus, kur attiecās uz tirgus infrastruktūras, Eiropas sociālās sadarbības fondu un Eiropas kopējā kapitāla fondu. Šobrīd e, mēs strādājam pie MIFID īstenošanas dzīvē, proti tam ir nepieciešams noteikumu kopums, mēs vēl šo darbu neesam pabeiguši. Uh, un e, manis e, izdalītajos pielikumos jūs redziet MIFID vienas darbības un MIFID divi darbības atskaitas. Mēs šajā darbā mēģinām sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm, gan organizējot uzklausīšanas, gan tieši seminārus un konsultācijas. Mēs mēģinām pēc iespējas vairāk iesaistīt dažādas e, patērētāju un tirgus dalībnieku organizācijas, jo ESMA ir izveidota īpaša, īpaša Eiropas vēstpapīra un tirgus eh, darba grupa. Šobrīd mēs esam saņēmuši 800 atbildes no dažādām tirgus spēlētāju grupām par MIFID 2 īstenošanu un eh, tas attiecās arī uz Eiropas tirgus infrastruktūras regulātoru. ESMA ir galvenais um, tiešās uzraudzības veicējs Eiropas Savienības līmenī. Mēs uzraugam 23 kredītreitinga aģentūras un eh, mēģinam šo visu informāciju apkopot un eh, pēc tam publiskot sabiedrībai. Šogad jūnijā Esma ir pabeigusi savu pirmo īstenošanas eh, akciju un nākus klajā ar publisku paziņojumu par eh, kredīta tirgus pakalpojumu varbūt vājākajām vietām. Emir savukārt eh, sniedz lielāku caurskatāmību atvasinājumu finansu pakalpojumu tirgien, un kopš 13. gada novembra mēs esam reģistrējuši jaunu esmu uzraudzības funkciju. Un eh, šobrīd eh, ir izveidoti tā saucamie repozitoriji un eh, kopš 30. jūnija, šā gada 30. jūnija, šajā repozitorijā ir reģistrēti vairāki miljārdi datu vienību. Uh, Un, eh, protams, eh, mēs izvērtējam arī riskus, kur ir saistīti ar atvasināto finanšu instrumentu tirgu. Mēs mēģinam izvērtēt riskus, un eh, šajā aspektā ESMA ir būtiski uzlabojusi savus datu un jutīgās informācijas apkopošanu uzglabāšanas iespējas. Un, protams, mēs esam sagatavojuši arī uh, vājo vietu ziņojumu kas, mūsuprāt, palīdzēs tirgus spēlētājiem izprast eh, tirgus eh, piedāvājumu un darbību. Mani iepriekš runājošie abi kolēģi jau pieminēja, ka mums ir vesela virkne instrumentu. Tajā starpā mēs organizējam eh, gan seminārus, gan arī jautājumu un atbilžu sesijas. Un, protams, organizējam arī pārbaudas vai, iz, vai tādas skatīšanās uz vietas. Vispārēji runājot, e, šobrīd, kad finanšu tirgus instrumenti pāriet no tikai likumdošanas līmeņa uz īstenošanas līmeni, esma rīcībai ir ļoti nozīmīgs seks. Tāpēc e, pieskaršos pēdējiem savos ievadvārdos e, pieminētajai tēmai, un tas papildinās jau Enrija un Bernardino teikto. Esma pārvalde uzskata, ka mums vajadzētu veicināt uh, finansējumu, un, bet palielināt arī Eiropas Savienības finansējumu tiešā veidā esmai. Jo, ja mums būs stabilāks budžets, tad mēs varēsim pavisam konkrēti strādāt mūsu mandāta ietvaros, lai nodrošinātu stabilus un sakārtots finanšu tirgus. Paldies! Thank you. Paldies. Liels paldies runātājiem. Tagad varam sākt diskusiju. Pirmais runātājs - Burhards Balce. Bet atgār, atgā, atgādināšu, ka mums ir piecu minūšu jautājumu kārtas, tad lūdzu varbūt neuzdodiet pārāk daudz jautājumu uzreiz. Lūdzu, Burkhard. Paldies priekšsādātāji. Es būtībā gribēju uzdot jautājumu visiem uh, runātājiem uzreiz, bet uh, galvenokārt Gabrielam Bernardino un varbūt uh, eh, Stivinam um, Majoram. Tad Gabrielam Bernardino gribu jautāt par samērīgumu. Tā ir mana mīļākā tēma. Kā Jopa nākotnē īstenos šo principu? līdz šim uh, nebija tādas īpaši konstruktīvās sadarbības attiecībā uz samērīgumu. Un tad, kā jūs izvērtējat pašreizējos, uh, pašreizējo kavēšanos ar uh, maksāt spējas divi deleģētajiem aktiem? Kā jūsu iestāde rīkosies, lai veiksmīgi noslēgt deleģēto tiesību aktu procedūru. Un tad jautājums Stīvenam par tehniskajiem ieteikumiem no ESMA puses attiecībā uz MIFID. Kā e, jūs varat nodrošināt atbilstību direktīvas noteikumiem, at, piemēram, um, ieguldījumu konsultācijas? Jūs uh, īpašu uzmanību pievēršat kvalitātes uzlabošanai tā jūs to saucat, bet būtībā tad runa te ir par uh, infrastruktūru. Kā uh, tā jāatjauno, kādas ir tehniskās prasības, uh, lai uh, tas nāktu par labu patērētājiem? Lūdzu, atbildes. Paldies, Burkārt, par šo jautājumu, par pirmo jautājumu, tātad par samērīgumu. Jūs zināt, ka es vienmēr esmu aizstāvējis uh, samērīgumu eh, maksāts spējas direktīvā un citos aktos. Arī mēs eh, vēlējāmies, lai komisija deleģētojas aktos rīkojas samērīgāk. Bet eh, skatoties nākotnē, visās vadlīnijās, visos standārtos mums ir atsevišķa sadaļa par samērīgumu. Mēs šādu lēmumu esam pieņēmuši visaugstākajā līmenī Eiropā. Tā kā mēs uh, darām visu, lai mūsu rekomendācijas tiktu piemērotas samērīgi. Arī konsultācijās vienmēr par to runājam. Un otrais elements, ko jūs pieminējāt, īstenošana, tas tiešām ir tas svarīgākais, jo samērīgums, protams, ir viens no pamatprincipiem Eiropas likumdošanā, bet galvenais ir to īstenot. Kā uzraugi īstenos direktīvu par maksātspēju divi? Kā viņi nodrošinās uh, uh, samērīgumu. Un tāpēc savā uh, uh, rokas grāmatā mēs arī paredzam konkrētas procedūras, kā uh, uzraugiem būtu jārīkojas, lai nodrošinātu samērīgumu. Tā ir viena no mūsu prioritātēm. Tad jūs jautājat par grafiku. Mēs joprojām ceram, ka deleģētie akti tiks buskoti šogad. Protams, mēs cerējām saņemt tos septembrī, šķiet, ka ir neliela no, aizkavēšanās, bet esam gatavi uh, sākt darbu tikko tie būs mums galda. Esam gatavi uh, turpināt konsultācijas, kas jau ir uzsāktas attiecībā uz vadlīnijām Mēs, protams, vēlamies, lai tiesību akti stātos spēkā 16. gada 1. janvārī, bet visi priekšnosacījumi jāizpilda 2015. gadā. Tāpēc eh, mēs ceram, ka komisija drīz mums jau eh, pasniegs šos deleģētos aktus, un tik tikko tas notiks, Eiropa būs gatava savu darbu veikt. Paldies! Eliza Ferēja, bet vispirms jāatbild uh, otram uh, mūsu paneļa dalībniekam. Nu, es domāju, ka, ja es pareizi sapratu, varbūt es kaut ko pārpratu tūkojumā, tad jāsaka, MIFID 2 kontekstā ir konkrēta prasība, mums ir mandāts sniegt padomu, sniegt konsultācijas uh, par to, kā Uh, piedāvāt uh, investīciju un ieguldījumu konsultācijas visos līmeņos, gan attiecībā uz neatkarīgiem konsultantiem, gan uz portfeļu pārvaldītājiem. Un uh, ir skaidri pateikts, ka Šādos gadījumos nedrīkst pieprasīt nekādu komisijas maksu. Attiecībā uz citiem Uh, ieguldījumu veidiem. Te ir vēl uh, tāda jauktā sistēma, un ESMA nosaka, kādos gadījumos ir pieļaujams pieprasīt komisijas maksu. Strādājot pie kvalitātes uzlabošanas pasākumiem, mēs veicām arī konsultācijas par mūsu teksta projektu bet mēs ierobežojām noteiktos gadījumos šo finanšu ieinteresētību un e, nosakām diezgan e, šauri, kādos gadījumos ir iespējams pieprasīt un saņemt komisijas maksu. At mēs uzskatām, ka jāpanāk situācija, kad e, gala investors varēs pieņemt informētu lēmumu Un eh, tas ir mūsu mērķis, attiecīgi mums arī eh, jāparveido konsultāciju infrastruktūra. Paldies tagad Elīza Ferēra. Lies paldies! Eh, paldies par to, ka atkal atnācāt pie mums. Es gribētu vispirms apsveikt jūs trīs. Jūs esat paveikuši lielisku darbu sarežģītos apstākļos. Mēs esam piedzīvojuši ļoti sarežģītu periodu un kopumā jūs Um, esat strādājuši tā, kā mēs arī uh, bijām gaidījuši. Trīs vispārīgi jautājumi jums visiem. Pirmkārt, kā jūs vērtējat situāciju attiecībā uz cilvēku resursiem un budžeta resursiem? Vai jums uh, visa pietiek, lai veiktu savus uzdevumus? Mēs uh, zinām, ka likumdevēji jums izvirza ļoti augstās prasības. Otrkārt, vai Jums ir uh, iekšējās pārvaldības problēmas. Vai jūs, kā iestāžu vadītāji, jūtaties uh, uh, spējīgi darīt savu darbu? Varbūt ir tomēr kaut kādi šķēršļi, uh, vai sistēmas arhitektūra nebloķē uh, kaut kādas jūsu iniciatīvas. Ja tas tā ir, es gribētu zināt, uh, kādas īsti ir problēmas. Un tad vēl kaut kas. Um, jūs uh, pieminējāt, Enrija kungs, kā grupas uh, vadītājs, ka nepieciešams uzlabot saspēli starp jūsu iestādēm. Tad es jo īpaši te uh, gribētu pievērsties uzraudzības uh, aspektiem. Tad jūs uh, uzraugāt uh, bankas, tad Eiropas centrālā banka to veikusi, un ir kāda liela banka Portugālē, kur šī saspēle eh, starp iestādēm eh, bija būtībā eh, problēma, jo tā ir novedusi pie tā, ka uzraudzība nebija pietiekoši kvalitatīva. Vai jums šķiet, ka šī saspēle tagad jau funkcionē labi vai nepieciešams varbūt kaut ko uzlabot un cik lielā mērā jūs jūtaties spējīgi pildīt savus pienākumus. Kas vēlas atbildēt par budžetu? Enrija kungs? Tad paldies, paldies par jūsu jautājumiem. Tātad par budžeta iespējām. Tik tiešām mēs esam pamanījuši, ka uzdevumi pieaug daudz ātrāk nekā pieaug budžets un resursi kopumā. Es varētu jums piedāvāt arī konkrētos skaitļus, bet nu, galvenais mums ir tomēr saprast, ka mēs strādājām smagos apstākļos. 46 uzraudzības kolēģijas ir jāpieskata, un mums ir tikai astoņi darbinieki. Un tagad ir arī banku noregulējuma direktīva, kas nosaka, ka būs vēl trīs grupas. Tad mums ir eh, jāveic uh, banku noregulējuma izvērtējumi, un mums joprojām paliek tikai šie astoņi darbinieki. Darbinieku skaits uh, nepalielinās, un komisija uh, plāno iesaldēt mūsu budžetu nākamajam gadam. Tas tiešām var novest pie riska, ka mēs vienkārši nevarēsim visu izpildīt. Šī mēneša beigās mēs nosūtīsim jums savu ziņojumu, kur jūs redzēsiet, ka mēs izvirzām tagad jaunās prioritātes. Un arī nākamā gada prioritātes tiek pāršķirotas. E, un mēs arī sakām diezgan atvērti, ja mums būs resursi, mēs visu to paveiksim, ja nē, nu, kur, kur nav, tur nav ko ņemt. Par pārvaldību un iekšiem jautājumiem. Kā jūs zināt, banku uzraudzības iestāde tagad uh, strādā tādā sarežģītā sistēmā. Mums ir banku savienībā kvalificētais vairākums, noteiktos gadījumus noteikts un citos gadījumos citi risinājumi. Bet, tad, piemēram, ja jūs palūkosieties uz centrālo banku un vienoto uzraudzības un noregulējumu mehānismu, uh, tur ir pastāvīgā valde. Tur ir skaidrs, ka tur ir jābalso, bet tā, ka tas notiek parasti Eiropā, un varbūt kaut ko tādu varētu izveidot arī mūsu iestādēs. Un tad par starp nozaru grupām par saspēli starp mūsu iestādēm. Jā, tik tiešām ir bijuši gadījumi, kad bija bankas ar filiālēm un uz apdrošināšanas uzņēmumi ar ļoti sarežģītu uh, sistēmu, un mēs nevarējām to eh, iekļaut tad, pamat diskusijā. Tad banka Spiritu Santu, piemēram, bija tāds īpašs gadījums, un um, konglomerātu direktīvas efektivitāte nav apmierinoša. Tā neļauj mums veikt efektīvu uzraudzību, un komisijai vajadzētu to pārskatīt. Šim jaunajam priešlikumam tiešām vajadzētu būt ambiciozākam, jo pašlaik uh, tas vēl nefunkcionē kā vajadzētu. Steven? Es centīšos izteikties ļoti īsi, visu pirms pāris vārdi par kapacitāti un cilvēku resursiem mums jāizvirza prioritātes, un tas nozīmē, ka daži no mūsu pienākumiem vienkārši nevar tikt veikti. Mēs koncentrējamies uz šo vienoto noteikumu kopumu, jo tehniskie standarti un vadlīnijas, tas viss jāsagatavo augstā līmenī. Mēs vēlamies uh, to veikt kvalitatīvi. Tāpat mums jākoncentrējas uz tiešo uzraudzību, uz riska analīzi, uz uzraudzības konverģenci, bet jāveic arī dati. To nosaka mūsu mandāts. Ar pašreizējiem resursiem mēs nevaram ievērot visus paredzētos laika termiņus. Mēs vienkārši nevaram to paveikt fiziski. Pašreizējie resursi mums to neļauj. Otrkārt, par iekšējo pārvaldību. Vispirms jāsaprot, ka mēs esam spēruši milzīgu soli uz priekšu, tagad ir vairākuma balsojums, kvalificētā vairākuma balsojums. Tas funkcionē ļoti labi problemātiskākā ir pārvaldība attiecībā uz uzraudzības konverģenci. Ja jūs sagaidāt vairāk no uzraudzības iestādēm, tad mums vajadzīgas lielākas pilnvaras, mums vajadzīga labāka piekļuve datiem. Pašreizējie noteikumi to visu apgrūtina. At, piemēram, arī uh, dalībvalstu regul, uh, regulātori reizēm saka, ka jums vienkārši nav pilnvaru cilvēkus uh, uh, intervēt un nopratināt pie mums. Un tad par saspēli. Kā jūs zināt, bieži vien uh, banku un vērtspapīru regulātori ļoti cieši sadarbojas dalību valstīs. Un arī mēs ar banku regulātoriem strādājam ļoti cieši, lai nodrošinātu šo koordināciju. Un tad lūdzu, jūs ļoti īsi. Jā, paldies, mums arī tādas pašas problēmas attiecībā uz uh, uzdevumiem un resursu trūkumu, bet jāsaprot arī, ka mēs zaudējam tagad labus kolēģus, viņi aiziet uz SSM Frankfurtē. Un mums tas jāņem vērā. Tāpat uh, trūkst elastības noteikumos, kas mums jāpiemēro pārvaldot personālu par saspēli Gribu teikt tikai vienu. Būtu ļoti svarīgi, lai mums būtu mandāts, uh, lai mēs varētu uh, sakoordinēt, uh, piemēram, SSM un bankas un apdrošināšanas uzņēmumus, jo finanšu konglomerāti ir realitāte un mums ar tiem jāstrādā, lai izvairītos no tādām problēmām kā ar banku spiritu santu. Svinbornē cēra. Paldies! Un eh, vispirms es vēlētos pateikties jums visiem trim, ne tikai par to, ka esat ieradušies uz mūsu sēdi, bet eh, arī par to, ka jūs turpiniet tik nesautīgi strādāt un tik ārkārtīgi niansēt strādāt. Es eh, ļoti augstu novērtēju arī to un vēlētos uzteikt, ka, lai arī kur es arī te neietu, tad jūs sakiet, ka um, 2020. gadā mēs visu laiku dzirdam par šiem deleģētajiem aktiem un visu pārējo. Jums ir jāizpilda tas, ko mēs varbūt kā politiķi esam vēlējušies. Tas ir jūsu tehniskais uzdevums. Šis jautājums par resursiem. Es eh, uzskatu, ka man būtu jāpasaka jums visiem trim un vēlētos pajautāt, vai jūs izpildiet eh, savu iespēju piesaistīt dalību valstu uh, ekspertus kādam pārmērīgam darba daudzumam. Varbūt eh, nākamais jautājums vairāk Stīvenam par fāzēšanu. Es zinu, piemēram, par CSDR. Eh, es esmu, ziņu, es esmu referenti par šo eh, ziņojumu, un deleģētie akti bieži vien ir ļoti striktos laika termiņos jāsagatavo, un varbūt, ka jūs varētu šīs likumdošanas sagatavošanas procesā ieslēgties jau agrākā procesā, jo, kā mēs redzējām, arī citu noteikumu sagatavošanas laikā jūs varbūt tiekat un arī citi spēlētāji pieslēgt pārāk, pārāk vēlu. Varbūt, ka e, iesaistot e, jau agrīnā procesa gaitā visas iesaistītās puses mēs varētu varbūt paveikt vairāk. Nākamais, varbūt, ka uh, institūcijas vajadzētu iesaistīt jau agrāk. Tātad, kurā brīdī jūs vēlētos iesaistīties likumdošanā? Paldies! Tagad esenī. Es uh, varu atbildēt uz šo jautājumu, jā. Protams, uh, mēs mēģinām uh, izmantot dalību valstu ekspertus, eh, kur tādos vai citādos projektos iesaistās mūsu darbā, un tomēr tas kļūst arvien grūtāk. Piemēram, šobrīd eh, apdrošināšanas brīdī eh, īstenojot dalību valstīs solvency programmu, maksātnespējas programmu, tas ir ārkārtīgi grūti, jo mēs it kā mēģinam iesaistīt dalību valstu eksperts, bet šobrīd viņu ieguldījums ir nepieciešams pašās dalību valstīs. Jā, es e, varbūt vēlējos pieminēt SNI. Tie, jā, es vēlējos pateikt, ka arī ESMA ir grūti piesaistīt nacionālos ekspertus. Un patiesībā šos e, nacionālos ekspertus pamatā algo e, dalību valstu regulātors, un tāpēc mums ir grūti varbūt viņus iesaistīt mūsu darbā. Arī dalību valstu līmenī ir resursu problēmas. Protams, mēs mēģinam iesaistīt arī eh, citas iespējas, bet būtiskākais jau ir tas, ka šiem nacionālajiem ekspertiem maksā nacionālais regulators un arī viņiem pašiem ir resursu trūkuma problēmas. Tātad, kurā brīdī mums iesaistīties likumdošanā? Parasti mēs mēģinām eh, rast risinājumu par veselu virkni mūsu darba lomu, gan e CSDR, gan arī par citiem. Un tomēr eh, ir tādas specifiskas jomas, kurās eh, varbūt mazākiem regulātoriem ir grūti izpildīt visus noteikumus. Piemēram, E, dažiem mazajiem, dažām mazajām nefinanciālajām iestādēm un arī finanšu iestādēm ir grūti varbūt piedalīties šajā e, konsultācijas procesā. Kā jūs ziniet, CS, CSDR nav fāzes, kurā mums varbūt vajadzētu iesaistīties. Bet, eh, protams, ja visi būs pietiekami elastīgi, tad gala beigās tas ir arī mūsu interesēs, lai tirgus īstenie dalībnieki būtu iesaistīti arī ar savām domām likumdošanas prāzē. Un šobrīd šis CSDR būtu jā, tas jau ir paredzēts pirmajā likumdošanas fāzē. Un tagad to ir kungs no Aldes. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, eh, Endrijas kungam mūs informēja, ka banku noregulējuma fonda iemaksas dažās uh, valstīs varēs eh, iekļaut nodokļu deklarācijās kā neapliekamo eh, daļu, piemēram, Francijā. Un vai EBA šajā kontekstā eh, no konkurences viedokļa redz nepieciešamību rīkoties vai to uzskata par konkurences kropļojumu? Mans otrs jautājums vērtspapīru un tirgus iestādes priekšsēdētiem literatūrā salīdzinājumos pētījumos starp Eiropas Savienību un ASV tika norādīts uz eh, tiesisko eh, noteikumu sadrumstalotību attiecībā uz naudas investīciju fondiem. Jūs runājat par vienoto noteikumu grāmatu. Eh, ja jūs harmonizācijas centienus vērtētu Eiropas Savienībā, uh, no 0 līdz 10, kas attiecas uz, uz harmonizāciju, jeb integrāciju, cik tālu mēs esam tikuši un kā jūs to novērtējat salīdzinājumā ar situāciju ASV. Paldies! Thank you. So. Paldies, lūdzu. Jā, paldies par jautājumu. Par pirmo jautājumu man nekas daudz nav sakāms. Jā, patiešām ir tā, ka daudzās jomās ir atšķirīgi uh, nodokļu noteikumi, un tas attiecas arī uz neatliekamā minimuma griestiem, un tas var ietekmēt arī kapitālu un tā tālāk. Es patiesībā nemaz nezināju par šādām atšķirībām, kas ir attiecībā uz iemaksām banku noregulējumu fondā, bet zināmā veidā mēs kā regulātori esam pieraduši. Um, visu laiku cīnīties ar šīm atšķirībām bet mēs neko daudz nevaram darīt eh, jomās, kas nav harmonizētas. Kas attiecas uz harmonizācijas eh, pūliņu veiksmīgumu vai neveiksmīgumu, es jau ievadu runā uzsvēru, ka diezgan liels um, progress ir panākts. Es nevērtētu to ar desmitnieku jūsu skalā, bet uh, ir tā, ka ar tēkaroti smelt jūru, jo vairāk jūs smeļat, jo vairāk saprotat, ka cik daudz ir darāmā. Um, tas varbūt uh, rada vilšanos, bet uh, mēs esam izstrādējuši galvenās kopīgās definīcijas un mēs katrai bankai esam publicējuši apmēram 7000 informācijas punktus un tie ir aizvien vairāk salīdzinājumi. Un tas, manuprāt, ir liels solis ceļā uz harmonizāciju. Mēs ar to lepojamies. Paldies! Ļaujiet man īsi komentēt, ja pareizi sapratu no tūkojumu šo jautājumu, tad runājot par integrāciju Eiropas Savienības ietvaros, salīdzinot ar ASV tirgu kā tādu kritēriju. Pirmkārt, mēs esam guvuši milzīgu progresu pēdējos gados. Mēs redzam, ka ir panākti uzlabojumi stabilitātē un investoru aizsardzībā pēc krīzes, bet arī vienotajā tirgu. Uh, ir uzlabojumi. Daudzi uh, direktīvas tagad ir MIFIR, uh, CSDR, uh, dažādas citas direktīvas un uh, tātad regulējumi, kas regulas, kas uh, novērš atšķirības starp dalībvalstīm. Un es to vērtētu ar sešinieku. Un uh, Nīderlandes sistēmā tas ir pietiekams vērtējums. Bet viss darbs, protams, vēl nav paveikts, joprojām ir diskusijas par eh, kapitāla tirgus savienību. Mums ir jāpanāk vēl progress eh, standartizācijā, lai būtu vienots kapitāla tirgus Eiropas Savienībā. Tas par noteikumu grāmatu. No otras puses, eh, visas uzraudzības iestādes uh, Protams, tam jāīsteno noteikumi vienādā veidā, un tur mēs neesam panākuši tik labu progresu kā vienotās noteikumu grāmatas kontekstā. Tagad eh, Bābijā Demasī nogoja lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir eh, trīs jautājumi Enrijas kungam. Pirmkārt, ļaujiet man paust manas bāžas par to, ka, manuprāt, joprojām ir eh, tāds konflikts banku uzraudzībā, kas ir saistīts ar ECB, jo mana pārliecība vismaz ir tāda, ka centrālajām bankām galvenokārt būtu jārūpējas par uh, to, ka uh, jārūpējas par uh, likviditāti, par uh, jābūt kā aizdevējam, un mēs redzējām Portugālē, ka uh, Portugāla centrālā banka veic uzraudzības pasākums, un tas var radīt eh, problēmas, piemēram, Banko Spiritu Santu, un, piemēram, arī Anglijā bija līdzīgas problēmas, un Anglijas bankas un Barclays attiecības bija pārāk ciešas. Bet trīs jautājumi. Pirmkārt, mēs visi zinām, ka finanšu krīze uh, izraisījās uh, no ēnu banku sistēmas. Un es gribētu uzdot jautājumu, cik lielā mērā jums šķiet problemātiska uzraudzība un ja šie jautājumi, kas nesasniedz ēnu banku sektoru. Otrkārt, dzirdēju baumas par debatēm par to, ka vai stresa testi būtu jātiecina arī uz iespējamu valsts atbalstu. Un ja nē, tad kā valsts atbalsts tiek uh, vērtēts attiecībā uz kvalitātes vērtējumu? IFRS standarti dalību valstīs ir atšķirīgi un kā tas tiek risināts? Thank you, quite, uh, uh Andrijas kungs lūdzu diezgan daudz jautājumi. Centīšos pēc iespējas īsi un apkopot atbildēt runājot par uh, centrālās bankas un uzraudzības uh, funkcijām. Tās nav jaunas debatas. Ir arī tā, ka valstīs, uh, ja ir uh, nošķirtas šīs pilnvaras, tad atkal atšķirīgās iestādes pietiekami labi nesadarbojas pārvarot krīzi. Mēs esam redzējuši centrālās bankas, kas ir bijušas ar uzraudzības pienākumiem, kas nav labdarbojušās, un tātad ir dažādi modeļi ar dažādiem veiksmes vai neveiksmes stāstiem. Mums ir, protams, jānodrošina, lai nebūtu iespējami konflikti. Es saprotu, ka SSM likumdošana uh, arī cenšas ieviest šos uh, norobežojumus par ēnu banku sistēmu. Tā ir. Jā, ir pozitīva attīstība. Bankas ir attīrījušas savas bilances, uh, sākušas pārdot uh, aktīvus ārpus bankas sektora investoriem un tas arī ir veicinājis šo attīrīšanās procesu, un tas ir veicinājis arī viņu atkarību no kapitāla tirgiem. Um, no otras puses, uh, ja viena sektora daļa ir cieši regulēta, un otra nav, un uh, abas puses sniedz tās pašas uh, pakalpojumus, tad tas nav pieņemami. Svarīgi ir saglabāt eh, banku pakalpojumu sniedzējiem eh, uzraudzību, kā banku uzraudzību, lai būtu vienot spēles noteikumi. Un dažās jurisdikcijās tas vēl tā nav, tātad pie tā vēl strādājam. Par stresa scenārijiem. Šajos scenārijos netiek pieņemts, ka ir valsts atbalsts. Protams, ka mēs vērtējam ba banku bilances un tām bankām, kuras ir pārveids procesā, kam šobrīd tiek sniegts valsts atbalsts, ir jautājums, kā pret tām attiekties, jo dažkārt tātad vispār patiesībā visām šīm bankām komisija prasa samazināt viņu bilances, bet mūsu bilances, mūsu stresa testi ir tādi, ka mēs ņemam bilanci konkrētā dienā un mēs neļaujam bankām neko mainīt. Un mēs esam uh, prasījuši no šīm bankām rezultātus, bet uh, būs pilnīgi salīdzināmi šie rezultāti mūsu scenāriju ietvaros, uh, un šīs bankas, kas tiek pārstruktūrētas, arī sniegs uh, papildus informāciju. Vispēcot par atšķirībām IFRS ieviešanā, jā, protams, virknē jomu mēs eh, cenšamies eh, konstatēt eh, grāmatvedības standārtu atšķirības jo ir bankas, eh, kas ir zem IFRS un kā citas eh, ar citiem noteikumiem strādā, un tiešām ir joprojām problēma ar to, ka nav pietiekama IFRS ieviešana, starptautisko finanšu ziņošanas standartu ieviešana, un tāpēc mums ir tālāk jāstrādā pie harmonizācijas. Paldies! Svens Gigalds no zaļajiem, lūdzu. Jā, yeah, hello, good to see you. Prieks atkal jūs redzēt, bet es turpināšu gan. Vispirms jāsaka, ka pagājušajā sasaukumā mēs vēl pieņēmām ziņojumu par to, kā tiek pārstrādāta juridiskā bāze jūsu trīs iestādēm - komisija, ir eh, sniegusi savu atzinumu. Es gribētu zināt, kā jūs to novērtējat, kā jūs vērtējat parlamenta darbu un komisijas priekšlikumu, kāda ietekme būtu gadījumā, ja nenotiktu juridiskā pamata pārskatīšana, ja būtu jāstrādā līdzinējo juridisko pamatu. Jūs teicāt, ka ir kaut noteiktas problēmas, tad Ko tas īsti nozīmētu jūsu mandāta izpildei? Kādi ierobežojumi ir pašreizējā juridiskajā pamatā? Pat man ir pāris konkrēti jautājumi AJOPA. Jūs strādājat pašlaik, tāpat kā komisija, pie uh, apdrošināšanas sabiedrību paškapitāla prasībām jūs iesniedzāt šogad janvārī priekšlikumu, kas balstījās uz konkrētiem datiem. Mēs zinām, ka tagad ir plānots samazināt paškapitāla prasības, ņemot vērā prasību pārvēršanu par vērts, kapitāla pārvēršanu par vērtspapīriem. Vai jūsuprāt tas ir saprātīgi un vai tas atbilst uh, realitātei un uh, situācijas vajadzībām? Paldies! Bernardino kungs. Much, uh, Sven. Paldies, Sven, par šiem jautājumiem. Tātad par pirmo jautājumu uh, Eiropas sistēmas pārskatīšana. Kā es jau teicu, mēs ļoti pozitīvi vērtējam Eiropas parlamenta ziņojumu. Tas, mūsuprāt, nosedz visus vai gandrīz visus relevantos jautājumus, ar kuriem mēs saskaramies. Uh, tas uh, attiecas uz pārvaldību, uz uh, likumdošanas aspektiem, un mēs, protams, vēlētos uh, lielāku uzraudzības uh, dimensiju šeit. Jūsu grozījumi šajā ziņā ir ļoti noderīgi. Komisijas paziņojumā šis tas jau parādās, bet mēs ceram, ka būs arī konkrēti komisijas priekšlikumi, likumdošanas aktu projekti īstermiņā mēs šo to varam jau īstenot, bet daži jautājumi nevar teikt atrisināti eh, bez likumdevējiem. Un mums noteikti būtu vienkāršāk strādāt ar piemērotu juridisko pamatu. Domāju, ka beigu beigās taču tā arī bija domās, izveidojot šīs iestādes, ka uh, tas strādās ar jaunu pamatu. Tad jūs pieminējāt uh, pārvēršanu par vērtspapīriem, securitization. Mēs tiešām to izskatījām uh, pagājušo gadu, un mēs uh, runājām par tādiem variantiem kā kvalitatīva un mazāk kvalitatīva uh, paškapitāla pārvēršana par vērtspapīru finansēšanu. At, ir dažādi instrumenti, tad daži no tiem strādāja visai uh, neveiksmīgi, bet vienkārši instrumenti var būt noderīgi un var novest pie samazinātām kapitāla prasībām. Mēs saprotam arī, ka komisija eh, reizēm citādākā veidā info, interpretē mūsu savāktos datus. At krīzes laikos, protams, svārstības ir lielākas, bet var strādāt arī uh, precīzāk. Mēs savukārt vēlētos izvēlēties visvienkāršāku pieeju. Mēs Eh, vēlamies izvērtēt aktīvu kvalitāti un tad var veikt diferencēšanu. Tas svarīgākais attiecībā uz šo kalibrēšanu ir eh, izvērtēt un novērst riskus. Ja mēs tos nevērtēsim, eh, tad mēs būtībā tikai paši sevi apmānam. Es jau vairāk kārt esmu teicis, ka mūsuprāt, pensiju fondi un apdrošinātāji var spēlēt savu lomu, un viņiem tas arī jādara, veicinot ilgspējīgu izaugsmi. Es domāju, ka būtu lielāks pamats bāžam, ja mēs pievērstos tikai uh, suverenitātes aspektiem un bankām. Mums eh, tomēr jārunā par eh, portfeļu diversifikāciju, piesaistot eh, apdrošināšanas uzņēmumus un tā tālāk. Tikai tas jādara ilgtspējīgi. Un viens no instru elementiem, kas man šķiet vissvarīgākais, ir apdrošināšanas uzņēmumu spējas novērtēt riskus. Runa nav par lielajiem spēlētājiem tirgū, bet par vidēji izmēru uzņēmumiem, uh, Eh, grūti pateikt, vai viņi spēj tiešām izvērtēt reālos riskus un reālās kapitāla vajadzības. Paldies! 30 sekundes. 30 sekundes nākamajā atbildī. Centīšos, centīšos iekļauties ar trīs jautājumi. Vispirms par investoru aizsardzību. Uh, un jūs vēlējāties, lai mēs aktīvāk šeit darbotos. Ļoti labi, ka tagad mums ir attiecīgā likumdošana, mums ir tehniskie standarti un ieteikumi, mums ir MIFID. Tas viss ļauj mums pievērsties investoru aizsardzībai. Tad uzraudzības konverģence ir joma, kur mums arī ir mainījušās prioritātes. Mēs jau diskutējām šodien par resursiem Un e, jūs uh, dzirdējāt, ka mums, piemēram, vajadzīga iespēja iegūt plašāku informāciju par nacionālajām uzraudzības praksēm. At par standārtu izstrādi. Mēs varam, protams, spērt jau daž, dažus soļus, rīkoties disciplinētāk, lūkoties, kā mēs sazināmies ar iesaistītajām pusēm, kā reaģējam uz e, viņu sniegto informāciju. At to mēs varam darīt paši. Labi, paldies! Bernam, Bernard eh, Mono. Paldies! Eh, mani jautājumi ir eh, Enrija kungam par uzraudzības definīciju. Jūs definējāt savu misiju nevisai tā, ka tas ir paredzēts mūsu līgumā. Tad mums ir tagad jauni, jaunas regulas, eh, bet jāsaka tehniski. Eh, mums vairs nepastāv iepriekšēji apstākļi, tagad centrāla banka kļūst arvien autonomāka, tas, protams, ir ļoti labi, bet atskatoties uz eh, konvencionālajiem un mazāk konvencionālajiem intervences iespējām, tad mums ir, piemēram, eiro sistēmā iespēja uzpirkt obligācijas, to var izmantot dalību valstis, bet mēs redzējām, ka eirozonas politika nevienmēr tika piemērota eh, efektīvi un ar labiem rezultātiem. Eh, Dragi kungs uzsver banku uzraudzību, eh, viņš baidās no jaunā krīzes sāsinājuma Viens no uh, svarīgākiem uzraudzības pilāriem, atbilstoši komisāra Barņē teiktajam, uh, ir uh, turpināt stresa testus. Jūs paveicāt pirmo fāzi 11. gadā. Tagad SSM uh, uh, turpinās daļu šī darba, tiks stiprinātas arī centrāla bankas pilnvaras. Jums jāpievēršas aktīvu kvalitātes jautājumiem. Vai tas pilnībā atbilst EBA mandātam? Mēs vēlamies ilgtspējīgu uzraudzību un sistēmiskas pārmaiņas bankās, banku sektorā. Eiropas valstu un valdību vadītāji ir pieņemuši savu lēmumu un uh, ir, zinām, mērā ierobežojuši EBA mandātu. Tagad jums vajadzēs uh, spēlēt savu lomu tikai noregulējuma mehānisma kontekstā uh, un nestrādās ar uh, privāto banku nozari, kas ir tik smagi skarta pašlaik. At, vai jūs nedomājat, ka banku uzraudzība būtu jānodot EBA rokās, nevis centrālajai bankai. Ja tas tā nav, tad kā jūs plānojat strādāt kopā ar centrālo banku uh, tuvākajos mēnešos? Vai būs iespējams, piemēram, panākt, uh, lai uh, ECB publiskotu plaši stresa testu rezultātus? Paldies! Un tagad eh, vārds Enriekungam atbildēja. Jā, paldies! Eh, es eh, ceru, ka es spēšu atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem vai vismaz uz būtiskākajiem tematiskajiem momentiem. Jā, ir skaidrs, ka ECB neuzņemās tos uzdevums, kur līdz vakardienai bija EBA ziņā. Tātad EBA nekad nav bijusi Eiropa nekad nav bijusi tā kā uzraudzība banka, un šobrīd ECB sadarbojās ar dalību valstu iestādēm šo uzdevumu izveidošanā. Tas eh, nenozīmē, ka situācija nemainās. Tas mainās EIB darba režīmu. ECB savukārt eh, mums eh, pieprasīs uh, daudz spēcīgāk piestrādāt pie šī vienotā noteikuma kopu, kopuma, jo, protams, ECB ir vieglāk piemērot eh, dažādus uzdevumus, ja ir standartizēta vesela virkne kopīgo kritēriju. Par stres testiem, to jau iepriekš esmu pieminējis, ka mums eh, nav pietiekami pieņemams šo stres testu juridiskais pamatojums, jo jautājums vienmēr parādās par to, ka mums nav juridiskas iespējas veikt un īstenot stres testus. Un tomēr eh, tas šobrīd nemaina patreizējo situāciju, jo mēs esam visām Eiropas varas iestādēm ieteikuši veikt uh, aktīvu izvērtējumu un pārskatu, un tad ECB eh, e un arī citas bankas varbūt veiks eh, konkrēti tādu pārskatu, un mēs izstrādāsim rekomendācijas. Un tad šis stress tests būs vienots un visiem viens. Uh, Mums ir jāstrādā pie metodoloģijas, pie publicēšanas un pie sadarbības formāta, lai pilnīgi visā vienotajā tirgū 28 dalību valstīs noteikumi būtu vienoti jo tad eh, patiešām būs jēgpilni salīdzināt bankas kā Eiropas Savienības iekšēnē, tā arī ārpus tās robežām. Uzreiz vēlējos pateikt, ka 46 kolēģijas, kuras mēs regulāri uzraugam, tikai piecām ir nodibinājumi eirozonā, un pārējām, pārējām nav. Tātad šajos gadījumos mums ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs piedāvātu vienādu noteikumu kopumu visiem. Par uzraudzības funkciju runājot, Protams, man vajadzēs daudz laika, lai es detalizētu to izstāstītu, bet eh, mēs mēģinam strādāt pie metodoloģijas, kurā, kuru varētu izmantot kā Eiropas centrālā banka, tā arī citas eh, institūcijas, piemēram, SSM un citas. Paldies! First... Paldies! Eh, mēs esam nobeiguši pirmo jautājumu kārtu jautājumu uzdevēji no visām politiskajām grupām jau bija, un tagad mēs grupēsim jautājumus. Un pirmais jautājumu kopums. Hekmarka kungs, divas minūtes lūdzu. Much, uh, Chairman, paldies visiem par prezentācijām, un paldies prieksēdētāja kungs. Enrija kungs, savos ievadvārdos jūs pieminējāt fragmentāciju, finanšu tirgus fragmentāciju tas ir ļoti svarīgs turpmāko diskusiju pamats. Vienlaicīgi mēs runājam par vienoto kapitāla tirgu vai kapitāla tirgus savienību. Patiesībā mums jau ir Eiropas Savienība, un es uzskatu, ka tas ir viens un tas pats, kas kapitāla tirgus savienība, jo Eiropas Savienība ir brīva kapitāla kustība. Vienlaicīgi mēs redzam tiešām tirgus sadrumstalotību. Es zinu, ka laika nav daudz, un varbūt, ka jūs varētu visi trīs izteikties, bet redzu izmisumu priekšsēdētāju acīs, kad es lūdzu visiem trim izteikties, un tomēr paskaidrojiet, kā šī fragmentācija izskatās, un varbūt, kā šī sadrumstalotība ietekmē ekonomiku. Un ne tikai kā šī fragmentācija ietekmē ekonomiku, bet kā arī to varētu uzraudzīt. Minute, so more... Tā tad viena minūte, jā, labi. Prieksēdētājs Berešs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jums visiem trim gribētu uzdot jautājumu, kas ir horizontāls, jo nākamajā komisijā būs pirmais vicepriekšsēdētājs, kas būs atbildīgs par labāku likumu došanu. Uh, Es domāju, ka tas droši vien jūs skars tieši raugoties uz normu un standartu skaitu, par kuriem jūs esat atbildīgi. Kā jūs redzat līdzsvaru starp to, ka ir nepieciešams veidot likumdošanu, kur ir uh, otrajā līmenī definētas atbildības jomas un uh, eh, no otras puses šo labāko likumdošanu? Vai jūs paši esat gatavi ieviest šo labākās likumdošanas principu? Uh, lai uh, darītu kaut ko kopīgās lietas labā. Andrejā kungs, uh, jūs uh, droši vien zināt, ka es biju referente par prips tekstu iepriekšējā sasaukumā, kas uh, skar tieši uh, daudzus mazos investorus, un mēs uh, paredzējām otrā līmeņa likumdošanai patērētāju paneļa organizēšanu. Kā jūs ņemat vērā šo prasību un vai jums ir eh, nolūks eh, izmantot šo metodi, ar kuru starpniecību varētu izstrādāt normas arī citos sektoros? Man nav uh, konkrēti jautājumi. Um, Bernardino kungam, bet Major kungam gribētu pieskarties uh, MIF uh, eh, ietvaros ņemamo vērā finanšu analīžu jautājumu. Un uh, finanšu analīzes tiek uzskatītas uh, par tādu pozitīvu aspektu, bet par to ir bijuši daudz debates, par starpnieku lomu arī ir diskutēts un daudz kritizēta tā ir šajā jomā. MIF ietvaros, un vai jūs varētu mums izskaidrot savu viedokli šajā jautājumā? Paldies, Ivana Maletiča. Thank you. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos uh, uzteikt visas eh, trīs uzraudzības iestādes par ļoti labo darbu. Uh, Es zinu, ka ierobežot resursu situācijā nav nemaz tik viegli harmonizēt dažādas prakses un ieradumus starp dalību valstīm un kā arī nodrošināt mehānismus, kas eh, nodrošinās finanšu stabilitāti. Es tiešām ļoti augstu novērtēju jūsu pūliņus. Vai jums šķiet, ka jums ir nepieciešama dziļāka sadarbība ne tikai varbūt ar dalību valstu atbilstīgajām iestādēm, bet arī ar izpētes institūtiem, lai jums būtu zinātniski pamatota argumentācija jaunas metodoloģijas īstenošanai un standartizācijas īstenošanai savienībā. Otrs jautājums. Vairāk tas ir saistīts ar tādu personīgas dabas uh, šaubu momentu, kas man šad tad prātā uzspēld. Visi mēs esam viensprāts, ka mums ir nepieciešams stabils finanšu tirgus. Visi viensprātis, bet eh, pat šorīt man izvērsās diskusija par uh, eh, MVU tādu intergrupu, un mēs runājām par to, kā tad MVU tiek finansēti. Un eh, brīžiem rodas iespējas, ka tas, ka neviens vairs nevēlas uzņemties risku, bankas galvenokārt, eh, tās nevēlas neko vairs finansēt. Un ja vien parādās kaut minimāls risks, tad finansējumam nē. Kā tad MVU izdzīvot? Ir eh, tādi piemēri, kuros, piemēram, MVU ir saņēmuši garantijas no Eiropas fondiem, un tomēr viņi nevar saņemt investīcijas un aizņēmumus no bankām. Uh, ja viņām nav vēl papildus kolaterālas. Ko darīt? Thank you. Now Kostas Mavridis. Paldies, Kostas Mavridis. Yes, Chairman. Jā, priekšsēdētāji. Vispirms arī es vēlētos pievienoties tiem, kuri uzteica jūsu lielisko veikumu. Paldies trīs kungiem. Vieda regulēšana Tas ir darbs nākotnē. Vēlētos jums uzdot ļoti konkrētus jautājumus. Enrija kunga rakst, e, rakstiskā runa lasu, un šeit runa iet par banku e, izdevumu un ieņēmumu sakārtošanu un saskaņošanu. Šāds skatījums līdz šim brīdim ir bijis, ka e, aktīvi tiek pārdoti trešajiem investoriem. Un divi konkrēti jautājumi. Vai tas nāk par labu patērētāju aizsardzībai? Simtprocentīgi nāk par labu. Un otrs jautājums. Vai jūs esat padomājuši, ka privāto parādu restruktūrizācija un pārstruktūrizēšana, iesaistot banku sistēmu, arī ir laba. Daudz šeit tika runāts par sadrumstalotību. Reāls piemērs, ko nozīmē fragmentācija, reāls naudas nepietiekamība un banku īpašnieku maiņa. Kiprā viena trešdaļa no lielākajām bankām un e, notiek tādi naudas pārvedumi, kuri e, vēl pirms pāris gadiem nebija iedomājami. E, tātad banku pārdošanas cenas ir traki zemas. E, man apgalvo, ka nav jau nozīmes, kam pieder bank. bankas, e, ir tomēr gan nozīme, jo tas skar MBU. Un visbeidzot, vēlētos dzirdēt jūsu domas par mazo biznesu drošīgumu. Vēl viens īs komentārs zinu, ka man jau laiks nav vairs palicis. Un tas būs esmu pārstāvim. Tā tad eh, esmas eh, attieksme, ka eh, šos analīzes un pētījums, ko tas, nu, kā jūs to redzat finanšu pakalpojumos, un vēlētos dzirdēt jūsu atbildi. Paldies! Jā, atbildēšu, saka Bernardino kungs Bereskuldzē, par labāku regulēšanu par šo viedo regulējumu. Jā, protams, mums uz to ir jāraugās, un tas, protams, ir līdzsvars un bilance. Mums ir vesela rinda pasākumu, ko vajag īstenot, un, protams, ka mums tas ir jādara viedi. Cits elements, kas arī ir ļoti adekvāts, ir tā saucamā ante novērtēšana. Jo ir situācijas, būsim pavisam atklāti paši pret sevi, kad lielisks idejas un vienkārši nedarbojas praksē, un tad mums tās ir jāpamaina. Jāpamaina. Tas pats bija arī ar atklātumu. Mēs, protams, varam eh, gadu pēc gada kaut ko visu laiku atklāt un publiskot, bet eh, cilvēki to nelasa. Līdz ar to mums ir um, kā no regulatoru viedokļa raugoties mums šī informēšanas eh, kanāls ir jāpamaina par pripsiem. Vēlējos pateikt, ka jā, mums būs patērētāju testēšanas eh, rauns, kur mēs paskatīsimies, kādi tad ir svarīgākie momenti, tas ir mūsu plānos. Vēl bez tam esam nolēmuši izveidot eh, speciālistu paneli, kurā tiks iekļaut arī patērētāju organizāciju pārstāvi, kādā veidā praktiski izveidot tehnisku indikātoru sarakstu. Tātad, protams, mēs par to domājam. Un uzskat, ka tas arī ir viedā regulējuma sastāvs. Enrija. Nē, Stīvens pirmais lūdzu. E, Jāpaldies. Varbūt, e, ka man vajadzētu parunāt par šo sadrumstalotību saistībā ar MBU. Būs godīgi apgalvot, ka mēs strādājam pie šī te kapitāla tirgus savienības vai mēģināt integrēt šo kapitāla tirgu kopējā tirgu. Esam to mēģinājuši jau divus desmit, desmit gadus un pēdējos gados šis process tiešām ir pātrinājies arī pateicoties mūsu pūliņiem, bet eh, sadrumstalotība joprojām pastāv, jo, piemēram, ja kāds vēlas investēt SM, M-M MVU, tad uh, ja kāds no citas valsts vēlas eh, investēt MVU, tad tas nemaz nav tik vienkārši. Esmu pārliecināts, ka mums vajadzētu radīt lielāku tirgu tieši finansējumiem MVU. Uh, Kā to panākt? Ir jāsniedz pavisam skaidra informācija gan MVU, gan arī komisijai būtu jādara savs darbs, un varbūt, ka varētu izveidot tādu mazo MVU sarakstu, kas būs šo SMV, eh, SMV sarakstā. Uh, Ir vesela virkne citu pasākumu, kā mēs varam izveidot integrēto tirgu, lai izveidotu investīcijas MVU. Tagad varbūt par zinātniskajiem pētījumiem, zinātniskajiem pētījumiem MIFID pasaulē. Eh, ļoti bieži pētniecības finansējums ir saistīts ar brokeru tirgu un bieži vien tiek eh, pieprasīts brokerim īstenot transakciju un šajā transakcijā ir arī iekļaut pētījuma apmaksa. Problēma jau ir saistīta ar to, ka tieši uh, transakciju daudzums nosaka uh, pētījuma finansējuma apjomu. Es nezinu, vai tas ir pareizi, vai tas ir īstais modelis. Vienlaicīgi mēs vēlamies izveidot tādu modeli, kurā pētī, pētniecība būtu, pie, pētījuma rezultāti būtu pieejami ar MVU. Tas ir mūsu priekšlikuma, eh, priekšlikuma būtība, bet, eh, protams, ka mēs nevaram vēl paredzēt šo debašu rezultātus un secinājumus. Un tomēr, ja pētījumi balstās tikai un vienīgi uz finansu pārvedumu kaut kāda veida procentiem, tad, protams, mēs eh, nevaram sagaidīt, ka arī MVU eh, saņem šo pētījumu rezultātus. Priekšsēdētājs, paldies, Andrejā! Paldies! Jautājums par fragmentāciju. Tas eh, mums ir galvas sāpju iemesls, jo mēs redzam, ka integrācijā vēl pietiekams progress nav panākts. Tas ir ļoti labi redzams, jo samazinās pārobežu plūsma, un šī samazināšanās ir ietekmējusi arī finanšu instrumentus, un infragrupas pārvada tātad pārobežu grupas, kuras bieži vien ir darbojušās banku sektorā, šobrīd ir palikusi tā kā vienas valsts geografiskajās robežās. Tas savukārt rada zināmas noteiktas sekas. Vispirms. Monetārās politikas uh, idejas eh, nav pilntiesīgi nodotas eh, uz visām dalību valstīm, un otrs eh, uzraudzības līmenī tas rada spriedzi starp augstāka un nacionālā līmeņa uzraudzības iestādēm, jo stresa apstākļos varbūt kapitāls nevar tikt pārvests no vienas filiāls uz otru. Tātad šobrīd mums ir divi uh, tiesu darbi, un mēs esam darbojušies kā starpnieki šajā, šajā tiesas procesā, bet būtiskākais, protams, ir tāds, kā, kāds tam visam būs rezultāts, jo dalību valstu iestāžu cerība refinansēt kaut ko jau ir pamatota. Uh, Līdz ar to, ja mums ir uh, vienošanās, ka mums ar krīze ir jātiek garā, tad mēs varbūt varam uh, brīvāk ļaut kapitālam un likviditātēm plūst pāri robežām par labāku regulējumu. E, Gabriels jau atbildē, bet pēc manām domām, un to varētu vēl varbūt pielikt klāt, ka G20 pakotnes un Bāzeles pakotnes ietvaros abi šīs pakotnes jau ir ierakstīts veselā virknē iniciatīva vai tūlīt tiks ierakstītas. Tā tad, e, lai nebūtu tā, ka bankas šatad mums prasa pārskatīt varbūt e, kādas likumdošanas iniciatīvas, bet man ir svarīgi, lai mēs pieturētos pie šiem likumiem. Uh, Lielākoties eh, bankas iebilst pret šīm pakotnēm, eh, tāpēc, ka tās it kā aizskavē aizdevumu došanu MVU, bet eh, ar jūsu atbalstu mēs jau esam izveidojuši aizņēmumu MVU atvieglojošos noteikumus, un līdz ar to kapitāla prasības MVU nav tik striktas kā citiem aizņēmējiem. Uh, Kā jūs ziniet, mēs esam un arī turpināsim nodrošināt eh, ziņojumu sagatavošanu par aizdevumu situāciju gan šim parlamentam, gan arī citām institūcijām. Paldies! Nākamie runātāji sāksim ar Brian Heizu. Lūdzu. Priekšsēdētāji, es tiešām ļoti īsu jautājumu gribu uzdot, jūs tas priecēs. Uh, un par stresa testiem. Vai es jūtu tādu atturību jūsu prezentācijā? Jūs negribat tā konkrēti teikt, ka mums būs rezultāti novembrī. Es jautāju, jo, um, piemēram, manai valstī, kur ir bijuši vismaz trīs stresa testi saprotamiem iemeslu dēļ, jo bija Eh, tiešām tāds milzīgs sabrukums, bet tā ir eh, barjera um, eh, aizdevumu sniegšanai reālajai ekonomikai, un bankas tur savu naudu, jo zina, ka būs stress tests. Un bija runa par rezultātu sniegšanu, jā, un tad atkal nē, un nē, un tagad vai tiešām mums būs rezultāti novembrī? Yes. Uh, Nina. Nina Džil. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribēju pajautāt par dažiem punktiem pēc debatēm šajā komitejā par eh, ESA budžetiem, bet eh, kolēģi jau par to izteicās, Keja, piemēram. Es redzu, kāda ir attīstība attiecībā uz uzraudzības iestāžu lomu, un tagadējais finansējums nav pietiekams Komisija arī e, izsniedz ziņojumu alternatīvās, e, tātad paredzot alternatīvas metodas. Kāds jūsuprāt ir labākais jūsu finansējuma modelis? Un ņemot vērā to, ka mums ir budžeta ierobežojumi, kādas citas alternatīvas, es zinu, ka jūs atbildējāt par norīkotiem ekspertiem, bet, piemēram, jaunās tehnoloģijas, kā varētu izmantot um, jo bija bāžas par datu vākšanu, un vai te nevarētu izmantot modernās tehnoloģijas, lai pildītu savus pienākumus. Jūs, eh, Bernardino kungs, runājāt par eh, nelīdzsvaru, vai jūs eh, runājat šeit par nacionālo līdzsvaru, vai jūs gribētu būt izņēmums, vai mēs varam palīdzēt jums to panākt, un visbeidzot pavisam ātri par uzraudzības atbilstību. Šīs uzraudzības iestādes tika izveidotas, lai uzlabotu sadarbību un informācijas apmaiņas starp nacionālajām uzraudzības iestādēm. Tātad kādas konkrēti pasākumi ESMā ir veikti, lai vienotā tirgus noteikumi uh, būtu vienoti ievēroti visās dalībvalstīs un lai nebūtu arbitrāžas iespējas. Bernardino kungs, jūs teicāt, ka jūs palielināsiet savstarpēju novērtējumu izmantojumu. Vai jūs varētu precizēt, kādi ir veikti un kādi bija rezultāti? Paldies! Paldies, Verners Langens, lūdzu! Jā, paldies, priekšsēdētāji, man ir trīs īsi jautājumi. Pirmkārt, jautājums Andrija kungam. Ko jūs darīsiet pēc 4. novembra? Tad, kad uh, Eiropas centrālā banka īstenos standartus, vai jūs tad uh, likvidēsieties, vai jūs paliksiet? Tas ir jautājums, kas mūs šeit ļoti interesē. Otrs jautājums Bernardino kungam. Jūs runājāt par viedo regulējumu jūsu aktivitāšu sarakstā ir uh, pilnīgi cita aina, ar kādiem piemēriem jūs vēlaties ieviest viedo regulējumu. Un trešais jautājums Majora kungam. Major kungs uh, ar Barņē kungu mēs vakar par to diskutējām komisāru atvesnāto finanšu instrumentu jomā Mums nav klīringa pienākums biržā tirgotiem šādiem instrumentiem. Vai jūs pie tā strādājat, vai jums ar šo jautājumu nav nekāda darīšana un komisija to atrisinās? Un um, trešo valstu uh, biržu atzīšana, uh, tur uh, nav šis klīringa pienākums, un tas jāņem vērā. Vienā to soru lūdzu. Grazie, prezidente, o due domande brevi. Paldies, priekšsādātāji. Man ir divi pavisam īsi jautājumi. Un eh, tas varētu būt Enrija un Bernardino kungam. Atsaukšos uz to, ko eh, tikko teica Kipras kolēģis. Jūs eh, jau atbildējāt par regulējumu simetriju starp banku sistēmu un ēnu banku sistēmu Un bieži ir tā, ka bankas pārdod aktīvus citiem finanšu institūtiem, un tad man ir jautājums, vai ir varbūt kaut kāda iespēja ierobežot šo ēnu banku sistēmu, kas attiecas uz uh, kaut kādu aktīvu nodošanu no banku sistēmas nebanku iestādēm arī, lai aizsargātu krājējus, tas ir svarīgi. Bet uh, ne tikai kredītdevējus un kredītņēmējus, te ir ļoti atšķirīga rīcība. Piemēram, ja es no bankas gribu ņemt uh, kredītu, tad varbūt tur ir situācija ir atšķirīga, ja es vēršos kādā nebanku iestādē. Nebanku iestādē es uh, par to ir paust arī kritika, pavisam atklāti, bet viņiem ir pavisam eh, citas rīcības metodas, piemēram, tad, kad viņi iekasē aizdotos līdzekļus, un tas, protams, ietekmē arī uh, izaugsmi un nodarbinātības situāciju, ja tur tiek izmantoti nevisai legāli līdzekļi, un tas ir risks. Un tad uh, Bernardino kungs. Komisija ir pieņēmusi zaļo grāmatu, uh, par uh, pensiju nodrošinājumu sistēmām. Eiropā iedzīvotāji noveco un uh, nav vairs uh, četri strādājošie, kas maksā vienam pensiju, bet tikai divi. Un varbūt personalizētas pensiju sistēmas būtu uh, labs risinājums. Bet tas nozīmē, ka būs jābūt vēl uzmanīgākiem uzraudzības jomā, vai šajā sektorā kaut kas īpaši ir paredzēts, jo daudzas valsts šeit ir milzīgās problēmās. Paldies! Jā, paldies! Pirmkārt, ļaujiet man sākt ar ļoti īsu atbildi, kas ir jā, būs rezultāti, rezultāti būs pieejami oktobra beigās, oktobra otrajā pusē, kā jau mēs par to ziņojām. Rezultāti būs, tie būs pieejami, un mēs jau publicējām ar 12 tūkstošiem datu punktu šīs veidlapas. Our, our... Jā, 24 grupām, kas ir mūsu ziņā. Patiesībā mēs jau teicām, ka mēs no uh, paraugiem uh, izņēmām banku spiritu santo, jo tā uh, pakļaujas tagad programmai. Tad tagad uh, Soru kunga jautājumu varētu izmantot, lai atvainotos Mavrīdis kungam, kas bija par e, aktīvu nodošanu. Jā, protams, ir regulējuma problēmas, kad ir runa par regulētajām iestādēm bankām un šo te pārējo iestāžu kopumu bilanču attīrīšana, manuprāt, ir ļoti svarīga. Ja bankām ir eh, slikti aktīvi bilancēs, tad viņi tās neaizdod uh, līdzekļus, uh, vienkārši dod naudu šiem sliktajiem klientiem, bet nevar aizdot jaunus aizdevumus. Bet ja viņi pārdod šos uh, aktīvus, tad tādējādi bankas var uzlabot savu kapitālu pozīciju un aizdevumu pozīciju. Bet jūs pareiz teicāt, ka uh, aizņēmējiem tas var būt problemātiski. Un šeit viena no krīzes mācībām ir tāda, ka, ja tiek, notiek pārēja uz modeli, kurā aizdevēji dod eh, kredītus tikai tāpēc, lai tos pēc tam uh, pārdotu tālāk, tad tā nav tāda atbildīga procedūra, netiek veikts nekāds skrīnings, un uh, tas nāk par sliktu gan uh, aizņēmējiem, gan gala aizdevējiem. Ir jābūt kritērijiem, kas nodrošina to, lai banka saglabā atbildību, lai veic pienācīgu izpēti un uh, nenodot šos klientus uh, tādu investoru rokās, kam nav pienācīgi standarti. Kas attiecas uz standartu noteikšanu pēc 4. novembra, jā, protams, tas nav mans lēmums, tas ir jūsu rokās, ja jūs vēlaties mūsu iestādes lēkt, tā ir jūsu izvēle, varat to jebkurā brīdī darīt, bet es joprojām domāju, ka SSM regula um, nedod ECB standartu noteikšanas pilnvaras. Viņiem būs jāveic uzraudzība, bet standarta noteikšana joprojām būs EBA rokās. Un um, atcerēsimies, kāpēc tad tā ir. Un šis aptvērums ir visas 28 dalība valstis. Joprojām redz, ka mums būs ko darīt. Pārējos jautājumus varbūt atstāšu kolēģiem. Jā, es varbūt varu pāris jautājumus paņemt par alternatīviem finansēšanas modeļiem. Mēs par to esam izteikušies pietiekami skaidri mēs pie, dotu priekšroku finansējumam 100% no ES budžeta. Tas arī būtu saskaņā ar neatkarības definīciju uzraudzības iestādēm. Mēs, protams, esam gatavi arī pētīt šo nozares ieguldījumu iespēju bet par to ir jādiskutē, jo īpaši ir augoties nākotnē, jo Eiropas uzraudzības iestādēm ESA būtu aktīvi jāiesaistās uzraudzības procesos. Tātad e, tas var iet e, roku rokā, e, runāt par finansēm. Par elastības trūkumu tur ir virkne piemēru. Viens piemērs pieredzes ilgums. Mēs nesen zaudējam vienu no mūsu labākajiem cilvēkiem, saskaņā ar mūsu noteikumiem, viņai būtu vajadzīga 15 gadu pieredze, lai viņu paaugstinātu amatā, un, protams, viņai aizgājas SSM, jo tur nav tāda noteikuma. Ja mēs esam centušies ar komisiju runāt, lai vājinātu um, noteikums, bet tas neizskatās cerīgi. Par savstarpējo novērtējumu mēs esam par iekšējiem modeļiem veikuši tādu. Tur bija tiešām virkne ieteikumu nacionālajām uzraudzības iestādēm, un šobrīd mēs atjaunojam šos noteikumus un raugāmies, vai tie tika ieviesti. Tad veicam izvērtējumu par eh, pakalpojumu sniegšanas brīvību, protams, neapšaubot iekšējo tirgu, bet tomēr ir virkne šķēršļu brīvai pakalpojumu sniegšanai, piemēram, uzņēmums vienā valstī strādā un tikai kādā vienā citā valstī sniedz pakalpojumus. Un šeit ir jāraugās, kādas ir atšķi, attiecības šo valstu starpā, un tur mēs gribējām veikt šo savstarpējo novērtējumu. Un, protams, par arotpensijām, par investīciju politikām, kas šeit ir par viedo regulējumu, Langenkungs mēs uh, pieliekam pūliņus, lai panāktu viedu regulējumu, bet to nevajadzētu novērtēt par zemu. Jo tad, kad mēs pieņemam standartus un vadlīnijas uzraudzības iestādēs, tad mums nevajag eh, to skatīt kā nacionālā darba dublēšanu. Nē, tas ir papildus tiem standartiem, kas ir nacionālā līmenī. Mēs vēlamies izvairīties no, izvairīties no uh, Uh, tā, ka ir, ir Eiropas regulējums un tad papildus tam vēl nacionālais regulējums. Tas mums ir uh, jānovērš, lai veidot vienotu tirgu. Un visbeidzot, uh, par zaļo grāmatu par pensijām es jums pilnībā piekrītu. Tas ir viens no jautājumiem, kuru mē, mums ir jāskat ļoti nopietni Eiropā, jo īpaši nākotnē. Un privātās pensijas uh, ir ar noteiktu lomu, bet mums e, būtu jāsāk ar to, ka dalību valstīm ir jāatzīst, ka tad, kad tās e, veids izmaiņas e, pensiju pirmajā pīlārā, mēs redzam, ka Eiropā tiek samazināts pensiju līmenis, tad tām vajadzētu arī aktīvi reklamēt pilsoņiem iespējas uh, iesaistīties privātās pensiju schēmās, jo citādi mēs nonāksim situācijā, kad uh, cilvēki, kas uh, būs šai pensiju sistēmā, saņems par maz līdzekļu, lai pietiekam labi dzīvotu. Un to mēs arī ieteicām komisijai gan par ārotpensijām, gan par uh, uh, privātajām pensijām. Šeit ir jāveido uh, Eh, tāda sistēma, kurai cilvēki var uzticēties, un eh, ja mēs paraugāmies uz uh, situācijām dalību valstīs, tad daudzās valstīs privātiem pensijām cilvēki neusticas. Es domāju, ka Eiropas līmenī mēs varam paaugstināt standartus, uh, ir valstis, kur situācija ir ļoti laba un standarti ir ļoti augsti, bet ja mēs no Eiropas perspektīvas paņemsim to kā galveno, vienu no galvenajiem uzdevumiem Eiropā, tad tas uh, nāks par labu mūsu uh, pilsoņiem, un tur viņi tiešām redzēs Eiropas pievienoto vērtību. Paldies! Lūdzu, ļoti ātri. Uh, es centīšos atbildēt pēc iespējas īsāk, bet man ir trīs komentāri. Visu pirms par pienākumu veikt klīringu bilancē. Tad nu, un par emir īstenošanu. Mums ir 12 eh, CCP saskaņā ar emir, un mēs ceram, ka Eiropas gadījumā CCP tiks pieņemta līdz eh, gada beigām. Tad ir arī eh, konkrēti noteikumi attiecībā uz um, ma, nodok, um, procentu likmes atvasinātiem produktiem un SDS. Uh, kā ir ļoti dažādi jautājumi. At mums te jāstrādā, piemēram, pie tirsniecības repozitārija, mums ir jāstrādā pie klīringa jautājumiem, pie uh, apusējā klīringa noteikumiem, pie uh, ekvivalences lēmumiem. Tie ir ļoti svarīgi lēmumi, kas ir jāpieņem. Pagājušajā gadā komisijas sniedzēm, sniedzām uh, Uh, padomu par vairākām valstīm attiecībā uz noteikumu atbilstību. Septembrī pagājušajā gadā. Tas viss ir publiskots mūsu mājaslapā, mūsu ieteikumi komisijai par šo ekvivalenci. Bet, protams, komisija beigu beigās pieņem gala lēmumu uh, pārunu rezultātā. Un par datu vākšanu mēs cenšamies izmantot esošos datus pēc iespējas saprātīgā veidā, izmantot IT sistēmas, bet pašlaik mēs labi apzināmies, mums ir vajadzīga plašāka informācija par vērtspapīru tirgu, mums ir vajadzīga plašāka informācija par kredītriska pārvēršanu vērtspapīros, par uh, to mums ir nepieciešama gandrīz uh, tiešsaistes informācija, tāpat kā par reitingiem par finanšu uh, instrumentu caurskatāmību uh, vajadzētu gūt vairāk informācijas. Mūsu lēmumi ir atkarīgi no datu kvalitātes, uz kuriem mēs balstām lēmumus, tātad pie datu vākšanas vēl jāpiestrādā. Un vispēcot par finansēšanu. Svarīgi ir ātri atrast risinājumu, jo visi šie pienākumi, kas mums ir jāveic, tie ir jāveic ļoti ātri un mēs būtībā esam e, īstenošanas vidū. Tie visi ir īstermiņa jautājumi, un tagad pēkšņi pagriezt šo atslēgu un mainīt finansēšanu. At, at es domāju, ka visvienkāršākais būtu tiešām uh, piedāvāt uh, uh, Eiropas mēroga finansējumu, tā varētu visu nodrošināt. Un visbeidzot par šo paralēlo banku sistēmu, par ēnu bankām. Banku nozare pašlaik ir ļoti eh, sarežģīta. Jūs eh, redzat, ka tagad ne banku finansējums pieaug, ir regulēti investīciju fondi, kas investē eh, uzņēmumu obligācijās. Šis tirgus, tā mēs ceram, attīstīsies ne tikai lielajām korporācijām, bet arī MVU. Ir arī daļa no šī nebanku Uh, sektora, ko mēs saucām tieši par ēnu nozari, kur ir vajadzīgs labāks regulējums, lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi ar banku nozari. Paldies! Un tagad pēdējie runātāji. Alēns Lamasūrs, jums būs iespēja izteikties, un um, vispirms tomēr Markus Ferbers. Paldies! Mm. Man ir liels prieks, ka tik daudz uh, kolēģi tagad ir jau nodarbojušies ar MIFID. Tas iedveš cerības nākotnē. Man tagad jautājumi, Bernardino kungs. Es pieņēmu zināšanai, uh, ka Beļģijas uzraudzības iestāde piemēro MIFID noteikumus. Jūs sūdzējāties par to, ka dalība valstis um, nepielāgo savus nacionālos noteikumus jūsu prasībām. Bet kā jūs eh, rīkojaties, kad tas notiek? MIFID eh, gadījumā ir skaidri regulēts, ka runa ir par finanšu produktiem. Tad jūs redzat, ka notiek arī kaut kas cits. Un tad vēl uh, jautājums visiem runātājiem. Ja mēs īstenosim to visu, kas ir paredzēts, proti uh, ja jūs pilnībā finansējas Eiropas Savienība, tad te būtībā nebūs nekādu robežu. Tas biznesa modelis bez jebkādiem ierobežojumiem. Vai nevajadzētu drīzāk ierobežot jūsu mandātu? Nevar taču pārvērst trīs aģentūras par tādu peļņas gūšanas centru un pieprasīt neierobežotu finansējumu. Mans jautājums ir tāds, kādi pašierobežošanas eh, varianti jums ir? Vācijā, piemēram, uh, bija uh, tāds gadījums, uh, jo iestādi finansēja tie, kurus iestādi uzraudzīja un pārbaudīja. Bet kā tad jūs paši organizēsieties un sevi kontrolēsiet, pirms mēs jūs kontrolēsim? Paldies, Oberfeld kungs. Paldies. Man ir divi jautājumi. Vispirms Bernardino kungam. Mēs arvien vairāk tagad dzirdam par neparedzētajām sekām, nevēlamajām sekām. Un e, šķiet, ka tagad e, tad virzība ir uz 0% likmi. Un vēl kaut kas. Tad šķiet, ka tiek sagrauta stabilitāte, pensiju fondiem, uzņēm, uh, apdrošināšanas uzņēmumiem. Tā tiek apgalvots, kā jūs domājat, vai tā tas notiek. Un Majora kungam jautājums. Vakar pie mums te viesojies Dragi kungs, un tāpat kā jūlijā viņš atkal atgādināja, ka 80% no visa finansējuma plūst caur bankām. Jūlijā viņš vēlējās, lai finanšu tirgi spēlētu lielāku lomu Vai jūs piekrītat, ka finanšu tirgus ekonomikai jābūt svarīgākai? Kāda loma vispār būtu tirgum un kā to ierobežot drošā veidā? Paldies, Eva Kaili! Paldies, pirmais jautājums banku iestādēji. Eiropas Savienībā dažās bankās daudz ir izdarīts, lai piedāvātu kredītus, bet tomēr ir eh, tā, ka bankas aizdot vecajiem klientiem, eh, mazāk jaunajiem. Tas, protams, prasa lielākus resursus, kad tiek izsniegts jauns aizdevums, kamēr vecs vēl nav atmaksāts. Eh, Spānijā, Itālijā, Portugālē tas tā funkcionē. Kā tad ir? Kāpēc, jūsuprāt, bankas joprojām aizdot naudu šiem sliktajiem maksātājiem? Tāpēc, ka tie jau ir tradicionālie klienti. Vai te var kaut ko darīt lietas labā? Un nākamais jautājums to uzdošu grieķu valodā. Jautājums ir esma. Jūs vēlaties izveidot labu vidi investīcijām, bet jāpanāk arī, arī, lai mazos ieguldītājus nediskriminē salīdzinot ar lielajiem. Jāpanāk, lai mazie investori necieš to problēmu dēļ, ko izraisa lielie. Es gribētu zināt, eh, kā jūs varat um, ietekmēt situāciju, varbūt var paredzēt kaut tādu kā Tobina nodokli arī šajā gadījumā lai mazinātu um, lielo investoru rīcības sēkas. Es gribētu zināt, uh, kas notiek ar investīcijām, kas nav spekulatīvās dabas. Mēs vēlamies, protams, mazināt spekulācijas iespējas. Gadījumos, kad uh, um, notiek augstās frekvences tirzniecība, kad e, ieguldījumi notiek ļoti ātrā tempā un lielu peļņu gūs tieši starpnieki. Man šķiet, ka svarīgākais ir finanšu tirgu stabilitāte un mazo investoru aizsardzība. Ko jūs darāt šajā virzienā, lai uh, uzlabotu situāciju visur savienībā? Mēs zinām, e, ka Vācija, piemēram, šeit runa ir par vismaz 10 miljārdiem Paldies tagad, Lamasūra kungs. Paldies priekšstādātāji. Man ir jautājums visiem trīs eh, mūsu ciemiņiem. Kā jūs varat palīdzēt eh, sagādāt šos finanšu līdzekļus, kas jums ir nepieciešami? Mēs eh, runājām par budžetu un ekon komitejas priekšlikumu palielināt to kredītu jums, par ko nobalsoja finanšu ministri. At no vienas puses mēs sakām, ka nepieciešamas uzraudzības iestādes, no otras puses saka, ka uh, nav finansējuma un nav uh, jāsniedz līdzekļi. Un tad uh, mums ir izdevies uh, mazināt uh, citu aģentūru līdzekļus, lai nedaudz palielinātu jūsu finansējumu. Bet es domāju, ka Kopš 2008. gada mūsu likumdošana nav pilnībā uzticama, jo uh, mēs pieņemam likumus, bet ja mēs sākam tos kontrolēt tikai 20 gadus vēlāk, tad likumdošanai nav nekādas jēgas. Vai jums būtu kaut kāds plāns, kā varētu saprātīgā tempā uh, uzlabot situāciju ar finansējumu? Uh, vai uh, mēs uh, varam šeit padomāt par jaunajiem pašu resursiem, par citiem finansēšanas avotiem. Mēs tagad runājam par līdzekļiem, kas jums ir vajadzīgi. Jūs neprasāt nemaz tik daudz. Tad ir uh, ieguldījumu garantijas fonds, ir banku noregulējuma fonds. Tas ir problēmas, kas ir taču iespējams risināt. Bet vai jums ir idejas, kā to darīt? Paldies un pēdējais runātais Bernt Lugē. Paldies priekšsēdētāji! Man ir jautājums Andrija kungam. Es gribētu zināt, kādas būs sēkas regulējumam, pie kura strādā jūsu iestādes, kā tas ietekmēs mazās bankas, piemēram, Kraikases un Raifaisen kase Vācijā. Jūs um, izmantojat likviditātes rādītājus, un tas var novest pie tā, ka eh, kredītu izsniegšana eh, MVU vienkārši nebūs iespēja, jo eh, tas prasa īstermiņa izdevumus, un tā ir problēma pašreizajā situācijā. Tad būtībā uh, ir iespējams izsniegt tikai īstermiņa kredītus, nevis ilgtermiņa kredītus. Otrais jautājums par patērētāju aizsardzību. Protams, tā ir ļoti laba lieta, bet cik man ir zināms, reizēm jūs rīkojaties šeit uh, pārmērīgi. Piemēram, esmu saņēmis šeit uh, uh, Vācu federālās zemes uh, krājkasu uzrauga vēstuli par to, ka ir vesela virkne jaunu prasību, un arī klienti nemītīgi saņem kaut kādu jauno informāciju un pamācības. Viņi ir jau pat uh, jau piekusuši jau nemītīgi saņemt kaut kādu jauno informāciju par viņu nelieliem ieguldījumiem. Uh, tas var cilvēku pat atbaidīt un uh, um, neļaut viņam ieguldīt savus līdzekļus. Vai tad nav tā, ka reizēm tiešām mazo banku gadījumā mēs sasniedzam ar savām prasībām tieši pretējo tam, ko vēlamies? Un tagad lūdzu Enrija kungs pirmais, kas atbildēs. Tad Lūki kungs turpina. Jūs taču nosakāt standartus. Tā tad jautājums bija par patērētājiem. Jā, protams, tas ir saistīts ar bankām, kuras uh, dzīvoja krīzes radīto problēmu gaismā, bet uh, es vēlreiz atkārtoju. Ja bankas nesakārtos savu bilanci, tad no otras puses tas nozīmē to, ka ir eh, korporatīvās sabiedrības, kurās, bū, kurās būs parādi. Un uh, krīzes eh, skarto korporatīvo sabiedrību parāds ir pieaudzis. Tas nozīmē, ka um, uzņēmumi mēģināja sakārtot eh, savus aktīvus un mēģināja stiprināt kapitālu, un bankas savukārt uzmanību galvenokārt vērsa uz eh, aizņēmumu atgūšanu, tādējādi sakārtojot savu bilanci. Uh, Līdz ar to sava veida e, ģenerāla tīrīšana, klīringa ziņa, e, ģenerāla tīrīšana bankās, jo vairāk mēs varam to saskatīt, jo pārskatīt, jo vairāk tas būs labi. Un tas ir ļoti svarīgs instruments tajās valstīs, kurās ir bijusi aktīva pārvaldības kompānijas un kuras ir tā kā pārņēmušas no banku sektora ļoti vāju aktīvu uh, Eh, aktīvu instrumentus, tas ir darbojies par finanšu resursiem. Paldies, eh, paldies šai komitejai un arī parlamentam kopumā. Mēs vienmēr esam eh, guvuši atbalstu mūsu tā kā lūgumiem, un visi trīs no mums šeit māja ar galvu un piekrīt, un visi trīs minēja grūtības izdzīvot kā aģentūrām un arī uh, to uzdevumu apjoms, kas ir uz mūsu pleciem, tiešām prasa adekvātu finansējumu. Šobrīd šķiet, ka mēs esam izsmēluši visas radošās un novatīvās iespējas. Mēs tagad daudz strādājam ar tā saucamajiem projektiem. Tā tad eh, mūsu, eh, mūsu darbinieki eh, kura kādreiz strādāja tā kā zem mūsu jumta, šobrīd eh, strādā uz projektu bāzes. Un eh, mums finansējums tiešām ir samazinājies, un mums ir jādomā, kā dzīvot tālāk. Jūs pieminējāt, eh, kā tas ietekmē mūsu darbību un mūsu spēju sniegt adekvātus, pamatotus dokumentus. Bet jā, Mēs eh, jūsu uzmanību vēršam uz to un noteikti darīsim to arī turpmāk, ka ja nebūs adekvāta finansējuma, tad mēs nespēsim tālāk strādāt, vismaz pilnvērtīgi un tā, kā mēs to gribētu kvalitatīvi vairs ne. Par mazajām banku institūcijām. Vienmēr mēs mēģinām kritērijus piemērot adekvāti. Piemēram, uh, Ja ir tādas svarīga, svarīgas prasības, kuras mēs esam izstrādājuši visām bankām, visām bankām iekšējā tirgū. Vienlaicīgi mēs ļaujam mazāku banku iestādēm Mēs esam samazinājuši mazākām banku institūcijām prasību līmeni. Tas pats attiecās uz likviditāšu prasībām. Tas jau, ja šeit tika pieminēts eh, spārkas bankas gadījums, un pagājušā gada decembrī mēs komisijai iesniedzām dokumentu, kurš balstījās uz eh, ietekmes seku novērtējumu, saist, salīdzinot ar eh, četrām citām bankām, tātad pārdošanas institūcijas un arī citas finanšu institūcijas, bet tiešām ir atšķirības starp lielajām un mazajām finanšu institūcijām, mēs to mēģinam ņemt vērā. Kolēģi pieminēja patērētāju aizstardzību. Tā saucamie kids un prips likumdošanas akti. Mēs esam mēģinājuši izstrādāt vienotu dokumentu, kurā pārskatāmi būtu uzskaitīti visi galvenie punkti. Uh, un nevis detalizēti izplūst eh, tādās niansētos teikumos, kas patiesībā eh, patērētājiem neko nepalīdz. Tādējādi mēs esam mēģinājuši strādāt. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, Bernardino kungs. Jā, paldies. Mifid jautājums un par apdrošināšanu. Kā jūs ziniet, mēs šobrīd strādājam pie EMD, po IMD 5, un tas ir saistīts ar MIFID prasībām un arī citiem. Un e, mēs mēģinām palīdzēt komisijai sagatavot deleģētos aktus. Ir tādas valstis, kuras e, jau mēģina piemērot MIFID prasības apdrošināšanas jomai, bet esmu pārliecināts, ka mums būs nepieciešams visai Eiropas skatījums. Un e, gala beigās e, tāda nesakritība ir vesela virkne, bet MIFIDā ir iestrādāt ļoti labi principi. Mums vajadzētu tos izvērtēt un paraudzīties, kā MIFID princips varētu piemērot apdrošināšanas jomai. Iespējams, tas ir Pilnīgi noteikti ir, un pie tā arī strādājam. Par um, neparedzamām sekām un nepieredzamām sekām. Jau pāris gadus um, esam diskutējuši par SRB, jo ir ārkārtīgi svarīgi, piemēram, brīdī, kad tiek pieņemta monetārās politikas lēmumi, ir svarīgi saprast, kādas būs šo lēmumu sek sekas un kā tas ietekmēs finanšu sistēmu. Uh, Katru reizi, kad eh, procentu likmes samazinās, tas ietekmē gan eh, pensiju fondus un, principā, tas ir saistīts arī ar mūsu pieņemtajiem lēmumiem ilglaicīgi. Jā, riskus mēs eh, sīki mēģinam izvērtīt, izvērtīt, un SRB diskusijas šobrīd ir tādas, ka maksāt nespēja divi, mēs mēģinam īstenot reālas, reāls novērtējums un eh, ilglaicīgas saistības mēs mēģinam izvērtēt jau šodien un novērtēt, vai ir priekšnoteikumi, lai viss mūsu prasītais tiktu izpildīts vai nē. Un, eh, protams, stres testi. Viens eh, no būtiskākajiem stresiem, kurus pārbaudam šodien apdrošināšanas jomā, uh, ir e, saistīts ar šiem jautājumiem, un nākamais, e, kā procentu likmes ietekmē arī apdrošināšanas sabiedrību darbu. Un visbeidzot, piekrīt Lamasūra kunga teiktajam, un tā ir par Eiropas institūciju uzticību, uzticēšanu no šīm institūcijām. Dažbrīd man tas pat izsauc zināmu smaidu, jo ja mēs e, skatāmies uz 2015. gada atvēlēto budžetu tam, tad e, mēs runājam par samazinājumu 10% apjomā. Vai tiešām mēs nopietni to domājam? Protams, e, mums ir nepieciešama Eiropas resursi, Un Vēberkungs, jā, protams, būs budžetārās iestādes, kas kontrolēs, jūs parlaments kontrolēsiet, padomu kontrolēs, kā mēs izmantojam savu budžetu. Un, protams, ka mēs nevēlamies nekādas pārmērības. Paldies, un tagad eh, Stīvens, jā. Daudz jau šeit izskanēja par budžetu, vēlējos varbūt uzsvērt divus momentus. Vispirms, eksistē ļoti liels risks, ka visi mūsu izstrādātie likumdošanas akti un noteikumi nedarbosies, jo nav adekvāts uzraudzības. Tātad vēl nav panākt šis līdzsvars un tādējādi kāda ir uzticēšanās noteikumiem un nosacījumiem, kurus esam sagatavojuši. Un nākamais, lai tas tiešām uh, tiktu sadzirdēts un izpildīts eh, konkrētajās institūcijās. Nākamais eh, budžets. Mēs vienmēr mūsu padomē esam par to runājuši, un jāsaka, ka ir tādi, kuri maksā 30%, ir mazās iestādes, kuras maksā 30% no sava budžeta, kas aiziet eh, patieši uz ezas. Un priekšlikums, kur esam sagatavojuši komisijai, tas jau ir piedzīvos ļoti smagas diskusijas, jo dalībvalstu regulātoriem ir arī finansējums, kāds viņiem ir pieejams. Un visbeidzot eh, par šo slaveno kapitāla tirgus savienību. Dragī kungs jau to pieminēja, bet, eh, protams, ka būtu jēgpilni, ja mūsu ekonomika finansētu daudz un dažādi avoti, lai nebūtu tā, ka bankas tik ļoti dominē tirgū, ka nemaz savādāk mēs nevaram iedomāties. Eh, daudzveidīgošana ir ļoti būtiska, bet eh, tas, ka arī ne banku sektors šobrīd ir vairāk balstīts uz aktīviem, bet kamēr bankas vairāk balstās uz ba bankas vairāk iespaido to parādi. Un eh, tāpēc eh, finanšu tirgu situācija ir tāda, kāda tā ir. Protams, eh, papildus standartizācijas pasākumi lai finanšu instrumenti un dažādas pajas būtu vairāk sadalīts pa dažādiem īpašniekiem, un nākamais eh, mēs vairāk ejam regulu, līme, regulu virzienā, netik daudz direktīvu virzienā. Tas attiecās gan uz bīržas, gan uz kopīgajiem kapitāliem, iespējams, kā tā saucamā drošinājuma un citi jautājumi. Ir vesela virkni iespēja, kā finansēt daļa no kapitāla tirgus savienības veidē, veidošanas ir arī cilvēku rokās. Un e, jebkurš investors jau vēlas savu investīciju drošību. Šobrīd mums ir gan PRIPS, gan arī MIFID divi, kas strādā tieši investoru aizsardzībai. Bet e, tā, kā tad Eiropieši vispār naudu taupa? Tas ir tieši eh, liekot bankā uz depozītu. Un mums vajadzētu vairāk tomēr pārliecināt arī vienkāršu iedzīvotāju, ka labāk tomēr ir ieguldīt un nevis likt naudu zeķē šķērsvītra bankā. Prieksēdētājs, paldies! Manuprāt, šī uzklausīšana bija ārkārtīgi interesanta. Parlaments eh, uzskata, ka jūsu visi trīs institūcijas ir ļoti labi strādājusi un vēlētos arī es pievienoties eh, to eh, pulciņam, kurš uzteica jūsu darbu un esmu pārliecināts, ka dialogs turpināsies, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai par budžeta un uzraudzības jautājumiem, bet arī par tiem izaicinājumiem un problēmām, ar kurām sastopaties. Arī par to, kā attīstīt uh, likumdošanas dimensiju uzraudzības jomā. Šajā uzklausīšanā esam pieskārušies veselai virknei jautājumu. Esam pārliecināts, ka pie daļas no šiem jautājumiem vēl atgriezīsimies, bet mūsu sadarbību noteikti turpināsim. Paldies! Hey, colleagues, I... Kolēģi, es domāju, ka mēs varam sākt mūsu sanāksmi. Lūdzu, varbūt mēs varam turpināt diskusijas šeit. Es eh, palūdzu Santos kungu šeit nosēsties, jo, manuprāt, tas būs praktiskāk. Tad mēs varēsim Uh, apmainīties viedokļiem un uh, iedziļināties detaļās un tā formāli strādāt, jo šī ir daļa no formālās ekonas sanāksmes, bet es domāju, ka, nu jā, mēs saņēmām jaunos dokumentus, un man bija tikai laiks īsi tie, tos pārskatīt, bet es saprotu, ka ir zināmas izmaiņas salīdzinām ar iepriekšējo versiju, Un eh, jūs, protams, par to izteiksieties, un tad kolēģi varēs reaģēt. Cik es saprotu, tad eh, IPS eh, tiek iekļauts EBRD e bāzes samazinājumā. Un tad uh, ir uh, mehānisms attiecībā uz uh, atvesinātiem finanšiem instrumentiem un CRR, un ir arī grozījumi 4. pīlārā ar potenciālu palielinājumu, jo to es redzu uh, zemesvītras piezīmē IPS faktors līdz 9%, bet precizējums ka šis faktors darbotos ne tikai tad, ja uh, ir zināms noteikums par ārpus bilances aktivitātēm. Of the, of the Tā ir daļa no jaunajām lietām, kuras es redzēju. Okay, and, uh, no, there is something that maybe is not totally clear in. Uh... Jā, varbūt, ka tas nav gluži skaidrs. Uh, 19. lapusē no dokumenta, ko jūs mums iedevāt, kas tūkiem diemžēl nav pieejams, tur ir runa par uh, intra IPS uh, atbildību un intra grupas atbildību, ka tas nevajadzētu, tam nevajadzētu ļaut institūcijai izmantot uh, vienkāršoto sistēmu, kas tiek piešķirta. Es domāju, ka tas nenozīmē, ka mēs dažas bankas uzliek, pārceļam virs sliekšņa. Es nezinu, vai to varētu labāk precizēt šajā formulējumā, bet uh, tas bija mans pirmais iespējas pēc īsas pārlasīšanas. Es atvainojos par šo kopsavilkumu, varbūt jūs labāk varēsiet izskaidrot izmaiņas, ko jūs piedāvājat, ko jūs mums piedāvājat, un tad dosim vārdu referentiem un citiem kolēģiem komentāriem. Lūdzu, paldies! Liels paldies, priekšsēdētāji! šajā ļoti ierobežotajā laikā jūs diezgan labi esat aptvērs visas izmaiņas, godātie deputāti, dāmas un kungi. Varbūt es jums sniegšu arī ieskatu galvenajos rezultātos jūtamības analīzes dokumentam. Tas ir ļoti apjomīgs dokuments, un galvenie secinājumi varētu uh, tikt apkopot sekojoši jutīguma analīze, kuru jūsu referents prasīja, kad mēs tikāmies jūlijā, tā jums ir iesniegta. Un ja mēs priekšlikumu mainīsim, tad eh, arī šo jutīgumu analīzi mainīsim. Jau tur nav iekļauts pēdējais izmaiņas, ko mēs jums šodien iesniedzam, bet eh, tas, manuprāt, ir eh, vērtīgs instruments, lai paturētu prātā šo plašāko ietvaru. Jutīguma analīze tika veikta balstoties uz galīgo datu bāzi, kuru mēs pabeidzām augusta beigās. Tas iekļauj papildus integrātoru ieviešanas izpēti, tie vēl tiks uh, definēti. Tos definēs uh, Uh, attiecīgās iestādes, un šī analīze parāda, ka, ja mēs paplašinām spektru riska pielāgojumiem, tad viens no uh, uh lūgumiem, kas tika izteikt uh, pēdējā sanāksmē un mainimām uh, riska indikātoru kompozīciju, tas nenoved pie būtiskām izmaiņām vai nu apmērā vai citos faktoros. Rezultāts var sa eh, apkopot sekojoši. Pirmkārt, eh, jutīgums pret uh, eh, spektra plašumu. Te ir runa par vidējām un lielām bankām. Kad mēs tikāmies, tad uh, finālajā, galīgajā versijā tas ir apstiprināts, ko mēs vienojāmies. Un tā, tātad šī ietekme ir uz vidēja izmēra bankām, jo tur mēs redzam lielāko daudzveidību biznesa modeļu ziņā. Tur ir uh, daudz darbību ar atvisinātiem finanšu instrumentiem un tā, tā tālāk. Un tad ir savukārt bankas, kas ir ļoti tradicionāls, tikai ar uh, noguldījumiem un tā tālāk. Tātad tās ir vienādi izmēra bankas, bet ļoti dažādas, un tāpēc šis spektrs ir visplašākais. Uh, Un uh, tāpēc arī uh, spektra paplašināšana uh, būtu ar lielāko ietekmi, bet ne uz lielajām bankām. Un tomēr, runājot par aktīviem, par dažādā lieluma grupām, tur nav um, nu, liels izmaiņas Un pirmajā līmenī ir noteikts konkrēts mērķis. result in a limit to the upward risk adjustment that can be usefully applied. Un šo uh, novērtējumu var uh, piemērot arī lielajām bankām. Otrkārt, jutīgums uz pīlāru svāru. Uh, Eh, tas izskatās eh, maina banku ieguldījumu, bet eh, nepaplašina to. Tātad, ja mēs pīlāru svaru mainām, lielākajām bankām ir palielināts ieguldījums loks, tad, kad tiek palielināts trešā pīlārs loks, tas ir loģiski, tas ir starpsavienojumības pīlārs, jo ja, un ja mēs salīdzinām tikai to, uh, tad mehāniski tiek paaugstināts iemaksas apjoms lielajām bankām. Un visbeidzot, jutīgums uz dažādu indikātoru izslēgšanu. Svarīguma indikators, kas ir definēts kā starpbanku aizdevumu daļa Eiropas līmenī. Tur uh, izmaiņas nav pārāk lielas, uh, salīdzinot ar uh, lielumu grupām. Un ja mēs izlaižam lielākās bankas, tad uh, mazās un vidējās uh, uztver šo atšķirību. Mēs to nepiedāvājam darīt, bet tas ir sistēmas jutīguma tests. Ja mēs to izņemtu, tad uh, lielāko banku ieguldījums samazinātos. Otrs punkts varbūt un uh, šo jutīgumu analīzi tagad atstāšu. Tie bija galvenie secinājumi. Protams, esmu gatavs uh, to skaidrot, un ja mēs iedziļināsimies tekšu, te, detaļās, tad mans kolēģis Alessandro izteiksies, ja atļausiet priekšādā teikums. Tālāk pie riska pielāgojuma. Tas ir dokuments, ko es iesniedzu ar 70. kodu. Kā jūs pareizi norādījāt, uh, Pirmais jautājums ir grupas iekšējās saistības. Es jau jūlijā izskaidroju un šā mēneša sākumā izskaidrot, kāpēc grupas iekšējās saistības ir jāizslēdz solo pieejā. Sākotnējais komisijas priekšlikums bija balstīts uz grupu pieeju, ja mēs pārējām uz solo pieeju un neatņemam uh, saistības eh, starp grupas ietvaros, tad eh, par to tiktu maksāts dubultā, un tas nebūtu taisnīgi dažādās dalību valstīs, tas tiktu darīts. Tātad šī izslēgšana tomēr ir saistīta ar virkni nosacījumu, protams. Tātad ir jānodrošina, lai tas tiešām būtu grupas ietvaros, vai arī, kā jūs pareiz norādījāt, eh, IPS ietvaros jo šis priekšlikums, šajā priekšlikumā mēs piedāvājam formulu, kā iekļaut saistības IPS ietvaros. Šo formulu esam izstrādājuši ar uh, ieinteresētākajām dalību valstīm, ja tā var teikt, lai redzētu, vai tiek sasniegts vajadzīgais efekts. Un, uh, Mēs esam apmierināti, ka tas ir pievadāvāts tagad šajā dokumentā, un tur ir vienāda attieksme pret visiem biedriem IPS un grupās. Kā jūs pareizi norādījāt? Tātad eh, neviena banka, vienalga vai tā būtu individuāla banka vai grupā vai IPS, nevar uh, mākslīgi kļūt par uh, mazu banku tikai atņem grupas iekšējās saistības. Bet IPS un grupas tiek skatītas vienādā līmenī, un uh, uh, liela banka nevar iekļūt mazo banku sistēmā un izmantot uh, uh šo izņēmumu gradījumu. par eh, atvesinātiem finanšu instrumentiem. Es jau pagājušreiz eh, izskaidroju, kāpēc mums ir problēmas ar eh, grāmatvedības noteikumiem. Tur var potenciāli būt ļoti atšķirīga bāze līdzīgām bankām atkarībā no dalību valsts. Kāpēc? Tāpēc, ka uh, Atkal mēs neesam grupu līmenī, kur eh, lielākā daļa grupu eh, strādātu IFRS, bet solo līmenī ir eh, ļoti atšķirīgi grāmatvedības noteikumi un daudzas bankas, kas maksātu iemaksas, saskartos ar tādiem vietējiem pārrāvumiem. Uh, Un šeit attieksme ir ļoti atšķirīga attiecībā uz atvesinātiem finanšu instrumentiem. Dažkārt uh, tos var uh, nelikt bilancē, citur tie pilnībā ir jāiekļauj bilancē, un uh, ir gadījumi, kad tur ir tāda jaukta sistēma. Komisijas pozīcija ir, ka nav jēgas līdz pēdējiem procentam apspriest šo svērto risku, tā pašā laikā atļaujot šādas reģionālas atšķirības. Tāpēc mēs uzskatām, ka e, iekšējā tirgus funkcionēšanas e, dēļ um, šie grāmatvedības noteikumi rada būtiskas problēmas. Parlamenta pieņemtā attieksmē par uh, īpatsvara metodi. Vai tas attiec uz visiem atvasinātajiem uh, instrumentiem? Nē. Tādējādi var uh, tīklot atvisinātos finanšu instrumentus, ja ir divi instrumenti ar pretēju virzienu. Tātad šīs īpatsvars, aizņemto līdzekļu īpatsvars uh, tas varbūt indikātors es, attiecībā uz spekulāciju apmēru, atklāt sakot, jo atvecinātie finanšu instrumenti, kas tiek e, izmantot vienkārši svirošanai vai riska e, nodrošināšanai, tie e, bieži vien ir tīkloti. Un tāpēc tas tā arī tika formulēts CRR, un Tas relatīvi labi atbilst iemaksu ieguldījumu mērķim, jo mēs nevēlamies stimulēt bankas lietot atvesinātos finanšu instrumentus, bet mēs nevaramies arī, lai viņiem būtu šādi virzītie uh, instrumenti. Un tas ir tas, ko dara šī aizņemtā kapitāla īpatsvars. Ja bankai ir masīvs uh, šāds apjoms, tad uh, šī likme būtu ļoti tuva IFRS. Ja tie ir divu virziena, tad uh, viņi attālinātos no IFRS bāzes. Tātad uh, ir lielāka konsekvence, un uh, tāpēc arī tas ir CRR. Tur ir uh, atbilstība tai izvēlei, kuru līdzlikuma devēja izvēlējās pirmajā līmenī MRL tīklotajiem atvesinātiem finanšu instrumentiem. Jā, es vienkārši gribēju pēc iespējas skaidrāk izskaidrot, jo tas ir ļoti svarīgs punkts parlamentam. Tātad mēs uzskatām, ka tas ir pareizais veids, kā to vērtēt bet, ja nebaldos, Barņē kungs bija diezgan skaidrs vakar savos izteikumos, un arī mans instrukcijas ir skaidrs, viņš uzskata, ka lielām bankām ir jāmaksā a, proporcionāli vairāk nekā viņu a, aktīvu vērtību, un mazākām bankām jāmaksā proporcionāli mazāk, un tieši tagad tas tiek arī sasniegts. Ja mēs būtiski pārkāptu to, kas tagad ir paredzēts lielajām bankām, tad uh, Uh, šis pielāgošanas faktors attiektos uz vidējām bankām, bet uh, jutīguma analīzē mēs redzējām, ka um, šīs bankas uh, ar lielu risku ir diezgan, tā tad ir zināms limits, cik tālu mēs varam paredzēt lielāks iemaksas lielajām bankām, jo tas ietekmētu arī vidējās bankas. Un um, fonds ir par um, mazu lielajām bankām, un ja jūs paraugāties uz tām bankām, kas ir saskārušās ar problēmām pēdējos septņos gados, un kas uh, bija glābtas, tās bija vidējas bankas. Un tieši šī iemesla dēļ mēs piedāvājam diskusijām šodien uh, noteikti griestus uh, 75% apmērā no IFRS, jo pret, vai arī šo vietējo atšķirību mērījumu. Un savādāk citām bankām būtu jākompensē lielo banku nesamaksātais, runājot par BRRD banku sanācijas un nolikumu direktīvu. Ceturtais riska faktors, ko mēs tagad piedāvājam, diviem, ne, bet tri, trīs ir patiesībā. To es izņēmu ārā, tātad mēs piedāvājam nulle līdz 9, 9% varētu būt abos gadījumos, runājot par uh, atvesinātiem finanšu instrumentiem un to ietekmi un IPS no otras puses. Un atkal ir tā, ka ja bankai ir pozitīvs uh, skaitlis uh, šajā atvesināto instrumentu daļā, proti, ka tā uh, ir uh, liels uh, at, atvesināto finanšu instrumentu īpatsvars, tad uh, šeit mēs piedāvājam eh, zinām risinājumu un atcerēsimies, ka tas eh, neatieksies uz mazām bankām, kas ir IPS, jo tas ir eh, RSM e sistēmā. Tātad par ko mēs runājam? Mēs runājam par lielu banku, kas ir IPS locekle, un to garantē mazās bankas, un šajā gadījumā mēs lēstu, ka šī banka uzņemas riskus ar atvesinātajiem uh, finanšu instrumentiem, un uh, ja mēs uh, vērtētu, ka šīs mazās bankas nevarētu šo risku nodrošināt, tāpēc mēs piedām šo risinājumu. Paldies priekšsādātāji. Ah, no, no. Lielas paldies. Eh, tagad uzklausīsim eh, referentu Hekmarka kungu. Lielas paldies par šo prezentāciju. Es saprotu, kā runa te ir par risku, un e, jūs novirzījāties no mūsu viedokļiem, tad mums būs tagad arī jālūkojas uz lietu savādāk. Par um, samērīgumu. Es gribētu atgādināt, samērīgums ir samērīgums lai to tā formulētu ļoti skaidri. Jūs nevarat pateikt, ka dažām bankām jāmaksā vairāk un citām mazāk tikai tāpēc, ka jums tā šķiet, ka tā būtu pareizi. Jo beigu beigās katrā bankā ir arī mazi ieguldītāji. Runa nav tikai par bankām, kas pašas ir MVU. Kas attiecas uz atvasinātajiem instrumentiem. Uh, Tā ir diezgan uh, sarežģīta joma, ņemot vērā visus apstākļus. Mums ir jāpieturas pie tiem lēmumiem, kurus esam pieņēmuši. Nav pašlaik pilnīgi skaidrs, kā tad ir ar uh, šo bilances uh, attīrīšanu. Atvasinātie instrumenti. Tad, uh, dot priekšstatu par to, cik sarežģīta ir finanšu joma. Protams, nevar biznesā pilnībā izvairīties no riskiem. Es gribētu. Uh, es, es negribētu tagad kritizēt jūsu prezentāciju vai jūsu dokumentu, bet es domāju, lai mums viss būtu skaidrāks, noderētu tāda kliniska analīze, tad tikai šo vienu elementu varētu izskatīt dziļāk, jo mums ir jāsaprot, par ko tad īsti ir runa. Nevajadzētu e, pieņemt lēmumu par lietu, kuru mēs līdz galam neizprotam, ka vajadzētu tiešām vēl piestrādāt e, pie e, atvasinātiem produktiem. Par riska pielāgošanu Reizēm mēs sakām, ka lielās bankas ir tās, no nu, kurām šis lielākais risks iziet. Citurēji sakām, ka vidēji izmēra bankas ir riskantākas. Bet ja ir uh, īstā krīze, tas ir sistēmiska problēma. Bet ja ir problēmas, tad visiem ir problēmas. Uh, dažreiz krīzes apstākļos tas ir mazās bankas, kas cieši visvairāk. Daudzās valstīs tā tas bijis. Ja mazās bankas ir sasaistītas viena ar otru. Ja ir drošības tīkls, tad arī tas jāņem vērā. Bet tas nenozīmē, ka problēmas vienlīdzīgi skar visas un katru banku. Mēs eh, zinām, ka IPS arī jāizskata attiecībā uz iekšējām drošības sistēmām bet arī ārēji faktori spēlē savu lomu, par tiem nedrīkst aizmirst. Un es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie teksta, par kuru panākta vienošanās. Pēc jūsu prezentācijas man ir tāds uh, iespējas, ka mēs tomēr atkāpjamies tagad uh, no pieņemtā lēmuma, jāatgriežas pie oriģinālā teksta. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja komisija varētu mums eh, piedāvāt tādu precīzāku klīnisku analīzi par situāciju, un tad būtu skaidrāk, kā visu var līdzsvarot. Paldies, Elīza Ferērā. Paldies. Eh, es eh, arī gribētu uzdot dažus jautājumus, jo es gribētu pārliecināties, ka pareizi saprotu šo priekšlikumu. Mums nebija laika to papētīt un nevarējām vēl to pienācīgi izdiskutēt. Es gribētu labāk saprast eh, par šo priekšlikumu par atbildību grupas iekšienē. Man šķiet, ka es to jau saprotu. Tas ir ļoti interesants priekšlikums, bet, piemēram, otrajā un trešajā lapusē te runa ir par šo pašu kritēriju transponēšanu ar mērķi uh, tad, atrunāt atbildību IPS ietvaros. Es runāju šeit konkrēti par punktu B un C. Es īsti uh, nesaprotu, uh, kā var attiecināt te to pašu, kā uh, uz atbildību grupas ietveros un saistībām grupas ietveros. At kas, kā tas skar IPS? Vai runa ir par savstarpējo atbalstu uh, vai uh, cita veida saistībām? Tad, kā jūs varat to vispār aprēķināt un izpaut skaitļos? Tas, kas te ir pateikts B un C punktā, ja jūs runājat par grupām, tad jums ir precizējumi, te ir pateikt eh, grupas iekšienē atbildība, tad pieņem, ka grupas dalībnieki ir eh, Eiropas Savienības teritorijā un tā tālāk. Bet kā jūs varat to uh, vērtēt un mērīt attiecībā uz IPS, jo nav nekādu salīdzināmu prasību. At man tiešām te ir uh, liela jautājuma zīme. Es vienkārši nesaprotu, kā tas funkcionēs praksē. Tad es redzu, ka šīs uh, mazināšanas faktors ir mainījies. Tagad no 4% tagad ir x, nu tad x varētu būt 9 vai kas cits, bet es nesaprotu, kāpēc tā tas notiek. Kāpēc 9%? Kāpēc jūs neizmantojāt iepriekšējo vērtību? Tad par atvasinātajiem produktiem un attieksmi pret tiem. Arī šeit es īsti nesaprotu, par ko īsti ir runa. Jūs runājāt par šo netting procesu. Es saprotu, ka diezgan grūti veikt šeit aprēķinus. Jūs teicāt, ka lielās bankas nevar uzskatīt par mazajām atvasināto produktu dēļ. Nē, e, tad runa bija par starpgrupu uh, sistēmām. Labi, bet ja jūs pārvaldat uh, uzņēmumu tādā veidā, ka tiek uh, līdzsvarot šie atvasinātie produkti, uh, ja jūs to bilancē ievietojat tajā brīdī, kad veicat aprēķinu, tad lielie uzņēmumi, kas e, ļoti stipri paļaujas uz e, šādiem darījumiem, tad pēkšņi var izskriet pēc mazajām bankām, jo to visu mēs neiekļaujam bilancē. Atvasinātie produkti, vai tie vienmēr ir e, uzskaitīti, vai katrā darījumā jau ir šis netting elements un uh, vērtības pielāgošanā. Jo šķiet, ka divas bankas tomēr var tikt uzskatītas par uh, vienlīdzīgam, ja viena banka pārvalda lielu skaitu, lielu apjomu atvasināto produktu un panāk uh, tad, tādu uh, bilanci, kur tas viss ir ļoti veiksmīgi atspoguļots. Bet tālāk par IPS atkal. Es īsti nesaprotu varbūt uh, uh, lietu, bet varbūt jums ir kā konkrēti aprēķini. Ja es saprotu, ka tad IPS tad pārsvarā tas ir mazās bankas, 90% vismaz. Bet kāpēc tad mēs šeit tik lielu uzmanību tiem pievēršam? Tas viss taču jau ir iekļauts uh, lēmumā uh, atbalstīt un palīdzēt mazās bankas. Kāpēc mēs pēkšņi eh, tā uztraucamies par citiem elementiem? Tas taču jau ir viss nosekts, ja mēs runājām par to, ka vairākums šeit izlasīto banku ir mazās bankas. Markus Ferbers, lūdzu. Paldies! Ļoti īsi. Jo svarīgākie jautājumi jau tika pieminēti, Gunārs jau par to runāja, bet es gribētu Eh, runāt arī eh, Tautas partijas grupas vārdā. Vēlos pateikties komisijai par to, ka jūs tomēr eh, sīkiem solīšiem tuvojaties mūsu idejām. Būtu jau laiks, lai nītiņam šo darbu noslēgt. Bet joprojām pastāv problēma, ļoti konkrēta problēma ar attieksmi pret atvesinātiem produktiem. Nav šeit uh, konkrētas norādes uz ECR un starptautiskie um, grāmatvedības standarti. Uh, te būtu jāņem vērā, jāpiesaista dalību valstu standarti, tā, lai viss notiktu caurskatāmi un uh, lai tiktu pareizi izsvērti visi riski. Un uh, bilancēšanas iespējas, vērtības pielāgošanas iespējas uh, rāda, ka ir uh, dažādi tādi noteikuma apiešanas mehānismi. Bankām ir iespēja uh, izmantot tikai noteikta veida uh, atvasinātos produktus, tāpēc, ka tur ir citas iegramatošanas iespējas, tad notiks riska pārbīde. Un līdz ar to nozare nekļūs drošāka. Vienkārši būs jāmaksā mazāk nodevu. Tā kā varbūt mehānismi būtu jāpārskata. Eh, tad varbūt mums tiešām vajadzētu piestrādāt pie uh, grāmatvedības un bilancēšanas standartiem. Ja mēs sasniegsim to, tad mēs jau būsim uz pareizā ceļa, kā teica Barņiekungs vakar. Tad, ja mēs runājam par šiem tās augstiem promotional banks, ja mēs tos izņēmam, tad, ka šie kredīti tikai vienreiz tiek aprēķināti, es domāju, ka tas jau būtu labs solis pareizā virzienā. Es ceru, ka mēs tomēr varēsim tuvināt mūsu pozīcijas. Paldies! Pīter Zimons. Zīman kungs lūdzu. Äh, Jā, paldies par šo jauno dokumentu. Un te ir iekļautas virkne lietas no pēdējām diskusijām par kredītiem, kas tikko tika pieminēts, un arī uh, institucionālās nodrošinājuma sistēmas. Tās attiec ne tikai uz mazajām institūcijām, uh, Piemēram, 480 eh, špārkases ir vienā un tikai 70 ietilpst mazo uh, institūciju regulējumā citas, tātad pārējās nevar šīs fiksētās summas izmantot. Tātad institūciju eh, aizsardzības sistēmu ietvaros ir daudzi partneri, uh, kas eh, ir ārpus šīs fiksēto summu uh, sistēmas, kas attiec uz mazajām finanšu institūcijām. Par to man ir divi jautājumi. Tikai, lai uh, saprastu, es vēl neesmu izlēmis, vai tas, uh, ko jūs piedāvājat, man patīk vai nē. Pirmā lieta ir piektajā lapusē, B punktā, kur jūs kā priekšnosacījumu uh, dalības vērā ņemšanai IPS, jeb institucionālās aizsardzības schēmā, eh, tur jūs II punktā to nosaucat kā priekšnosacījumu. Jautājums, ja kāda institūcija ir 113.7 eh, kontekstā atzīta kā eh, šāda sistēma, tad tam jāatbilst jau tiem kritērijiem. Kāpēc šeit ir tāda dubulta pārbaude, vēl viena pārbaude, kamēr tā iestāde, kam tas ir jāpārbauda, ir tā pat. Es, es vienkārši nesaprotu no sistēmas viedokļa, kāpēc tas ir paredzēts. Otrais punkts ir jautājums arī par uh, tāds precizējums, vai es to pareizi saprotu. Mm, kein Problem. Der zweite Punkt. Otrais punkts, tātad uh, es uh, varu saprast jūsu argumentus. Neviens nedrīkst ar aprēķināšanas metodēm uh, izrādīties mazāks. Uh, un tāpēc nevar eh, noņemt eh, šīs eh, saistības un tad iekļūt šo mazo banku sistēmā. Es neesmu vēl izveidojis savu viedokli, bet es saprotu šo loģiku. Bet ko es nesaprotu? 14. lapusē pēdējā ievilce. Šeit jūs paredzat mazo banku grupas ietveros uh, Uh, nepieļaut uh, šo pārreikināšanu. Before the above mentioned liabilities are excluded, the exclusion of those liabilities should not modify the bucket to which uh, those institutions are allocated without that exclusion. Ich verstehe nicht. Es nesaprotu, kāpēc uh, šī jautājuma ietveros, vai es piedaru pie tiem, kam jāmaksā 1000 eiro vai 50 tūkstoši eiro. Uh, Kāpēc šeit eh, šī pārrēķināšana saistību ziņā ir izslēgta? Ja jūs man varētu to uh, izskaidrot, tas būtu lieliski. Un tagad vēl pēdējais jautājums. Jūs runājāt par to, ka vēlties vienādu spēles noteikumus. Jā, protams, šie aprēķināšanas standarti uh, pie, noved pie atšķirīgiem rezultātiem, kas attiec uz atvesinātiem produktiem. Uh, Bet ja lielās bankas 95% eh, šo instrumentu saglabā tirzniecības uh, jomā un bilancē, tad uh, šeit taču ir ļoti maza daļa, kur var būt atšķirība, šīs nobīdes ļoti mazas. Un tomēr, ja jūs atsaucties uz CRR, kā tas iepriekš tika minēts, tad varētu būt nobīdes uh, līdz pat 30%, ja ņem šo uh, aprēķināmo bāzi. Tātad kāds institūts, kas daudz uh, tirgojas ar derivātiem, tad vai uh, ar šo tīklošanu, jeb netingu, netiktu uh, radīts daudz lielāks nelīdzsvars, nekā jūs vēlties taču to novērst, un tad jautājums par konsekvencēm. Vai tad tas ir apzināti gribēts, lai šeit notiek pārbīde uz vidējām uh, banku iestādēm, ko jūs minējāt kā potenciālos uh, banku fondu izmantotājus, jo ja maza, lielās bankas var ar aprēķiniem parādīties mazāks un tad mazgāt, ma, maksāt mazāk, uh, un mazajiem arī ir cita sistēma, tad tas viss paliek šajā vidū. Vai tas ir apzināti tādas sekas jūs vēlties panākt? Thank you. Alain Lamassoure, and then Pervanche Beres. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, Lamassoure kungs, lūdzu, jā, paldies priekšsādētāji. Man nebija iespēja tekstu izanalizēt, gribēju tikai izteikt komentāru. Atsaukšos uz to, ko tikko teica referents - proporcionalitāte. Nav nekāda iemesla uh, uh, piemērot uh, šādu progresīvo noteikumu un uh, sodīt lielās bankas. Vispārīgi runājot, 66. pāns paredz, ka nebūt, nedrīkst radīt uh, uh, kropļojumus banku sektorā starp struktūrām. Tātad uh, sistēmai ir jābūt neitrālai no struktūras viedokļa banku sistēmā un arī starp valstīm. Nu, ne Eiropas parlamentam jāaizstāv vienu vai otru valstu, tas ir padomas ziņā, bet ja uh, skaitļi, kas ir iesniegti, ir precīzi, tad tāda valsts kā Francija, kas uh, pārstāv 20% no banku aktīviem un ekonomiskās aktivitātes Eiropas Savienībā, ja uh, viņu bankas maksātu 30% un citas valsts, kā piemēram Vācija, kas ir daudz lielāka banku un aktivitātes īpatsvarā, maksātu mazāk, tad tas ir nedaudz pārsteidzoši. Tātad vai nu mēs saglabājam šo sistēmu, bet tad uh, franču banku sistēma uh, pārorganizēsies, lai pielīdzinātos Vācijas banku sistēmai. Uh, Tātad finansējuma uh, veids vairs nebūs uh, neitrāls. Vai arī mēs ņemam vērā to, ka uh, tātad šīs likme, pie kā mēs nonākam, tad tas nav nodoklis, bet tā ir no obligāta iemaksa, kas līdzinās nodoklim. Tad, kad mēs strādājām pie transakciju nodokļa, uh, tad bija skaidrs, ka tur bija jāiebilst uh, Londonas Citijai, bet tad, kad mēs runājam par oglekļu nodokli, tad skaidrs, ka Polija tur neietilpst, jo tur režīms, kas ir speciāli Polijai. Mēs nevaram izveidot sistēmu, kas novestu pie tā, ka zināmas valstis uh, būtu labākā vai sliktākā situācijā kā citas. Tā tad Tātad eh, šis elements eh, šis teksts, eh, ko jūs izdalījāt, tātad tur ir šie svarīgi aspekti. Paldies. Ar vāšu mērēs. Monsieur le Président, d'abord, je m'adressais à vous. Priekšstātāji, es vērsīšos pie jums, jo mēs te runājam par ļoti svarīgu lietu. Mums uh, jāturpina darbi pie eh, Banku Savienības. Mēs visi esam to vēlējušies, un tagad mums ir daudz jāstrādā, lai tā būtu veiksmīga. Eh, bija eh, izsūtīta vēstule, kas norādīja, ka tā bija sarunu komandas viedoklis, tad nebija taču sarunu ar šo komisiju uh, pilnvaru periodu laikā, un man šķiet, ka uh, šī izsūtītā vēstule ir dažu personu rīcības rezultāts, kas vēlas aizstāvēt uh, kādu konkrētu viedokli šajā lietā. Otrkārt, pie Bankas Savienības atgriežoties, man šķiet, ka Banku Savienība nevar funkcionēt, ja mēs jau no sākta gala kategoriski te iedalām šīs bankas uh, riskantajos un uh, neriskantajos bank bankās. Tad jūs teicāt, jā, reizēm tad lielās bankas uh, izraisa lielāku risku, tāpēc tas maksā mazāk, bet tagad jūs sakāt, ka vajag pievērst lielāku uzmanību vidēji izmēra bankām. Es nedomāju, ka tas atbilst realitātei. Kas tad ir risks? Jūs teicāt, ka liela daļa problēmu koncentrējas uh, vidējo uh, banku vidū, bet uh, vēsture to tā nepierāda. G20, uh, piemēram, izstrādāja ieteikumus uh, par uh, sistēmiskajām banku problēmām samērīguma koncepcija, kas tika piesaukta, par ko runāja mūsu referents. Manuprāt, tas ir viens no veidiem, kā mēs varam strādāt, tikai viens no veidiem. Es gribētu vēl pievienot divus novērojumus jau teiktajam. Pirmkārt, IPS. Es pirmā līmeņa likumdošanā neesmu redzējusi nekādas norādes uz to, ka IPS eh, principiāli ir jāizslēdz eh, no dalības eh, šajā noregulējuma fondā. Šajā fondā jāiemaksā visiem nozares dalībniekiem. Un otra lieta. Šajā konkrētajā gadījumā te uh, nav skaidrs, kāda būs ietekme jūsu priešlikumam, kādas būs sekas. Mēs vienmēr pieprasām ietekmes izvērtējumu. Un vai mums ir laiks, lai veiktu īsteno ietekmes izvērtējumu? Es par to šaubos, bet vajadzētu vismaz palūkoties, vai mums ir ele instrumenti, lai ietekmētu piemēram, to, kādā veidā tiek uh, veiktas iemaksas fondā. Um, uh, vai tas nemainīs banku arhitektūru Eiropas Savienībā? Vismaz to vajadzētu papētīt. Varbūt es ne visu uh, tā esmu dzirdējusi un sapratusi, bet vajadzētu tomēr skaidrāk palūkoties, kas ko maksās un kādas tam būs sēkas. diskusijas ir visai eh, sarežģītas, un mums vajadzētu eh, objektīvāk izvērtēt, eh, kā funkcionēs dažādas banku sistēmas. Paldies, un pirms dodu vārdu pēdējiem runātājiem, vēlētos jums atbildēt. Tātad mums ir jānošķir, ir bijis kaut kas tāds, ar ko mēs neesam vispār eh, saistīti. Tātad tā ir vēstule. Saprot. Tātad, kurš, to tā, kurš šo vēstuli bija sagatavojis? Vēstules autors apgalvo, saka Berevs kundze, ka ja komisija neveiks to un to, tā, eh, tas ietekmēs sarunvešanas komandas viedokli. Uh, Es uzskatu, ka tas eh, tomēr ir pārsteidzoši. Priekšsēdētājs jebkurām eh, deputātam ir iespējas rakstīt lēs, vēsturi, bet vēstuli, bet eh, es kā priekšsēdētājs esmu atbildīgs par to, ko mēs kā komiteja, komisija dar, komiteja daram kopumā. Es neesmu šās vēstules autors, un šajā vēstulē arī neatspoguļojas komitejas viedoklis. Uh, Tā tad šādā gadījumā mums, protams, ir jābūt pietiekami radošiem šajā procedūrā, bet eh, vēstule, tā tad viens ir vēstule un pavisam kas cits ir komitejas nostāja. Šās komitejas priekšsēdētājs nekad nav uzskatījis šo iepriekš minēto vēstuli par komitejas oficiālo viedokli. Protams, vēstulē ir parādījušās zināmas bāžas, kuras e, jau izveidināja citi deputāti, un tomēr, jā, kā jau jūs teicāt, šajā vēsturē, vēstulē ir e, tādi momenti pieminēti, par kuriem esam diskutējuši. Bet vēstule nav oficiālā nostāja. Demasīkungs, lūdzu. Uh, varbūt nerunāsim vairāk par šo vēstuli Nevē, nevēlējos runāt par vēstuli, saka Ferēras kundze, es tikai vēlējos pateikt, ka nav nekādu kompromisu panākt koordinatoru starpā šajā sakarā. Varbūt eh, mēs varētu, teiksim, parlamentā vēlāk runāt par to, ko darīt, tātad parlamenta koordinatori, bet eh, komisijas pārstāvs, kurš šobrīd ir ieradies šajā sēdē, es vēlējos pateikt, ka tā ir vēstule, kur ir parakstījuši vairāk deputāti šī vēstule nedrīkstētu tikt uzskatīta par instrumentu, kas var likt uz spēles mūsu sarunas. Prieksēdētājs. Es jau to teicu. Tā ir vēstule, ko ir parakstījuši vairāki deputāti, un e, komitejas nostāju mēs veidojam saskaņā ar jau iedibināto procedūru, ņemot vērā dažādu politisko grupu viedokļus un arī referentu viedokļus. Demaskungs. Paldies! Es to Äh, runāšu. Tomēr runāšu vāciski, tas ir vienkāršāk ņemot vērā, cik sarežģīta ir tēma. Komisija atkal saka, ka tā vēlas panākt, lai 5% lielo banku maksātu vairāk nekā 20% uh, visu ieguldījumu fondā. Jāsaka, sarunās ar uh, valsts banku pārstāvjiem, ar krājkasu pārstāvjiem. Uh, vienmēr atkārtojies eh, tad viens aspekts. Eh, bankas uzskata, ka šī aprēķina metode nav pamatota. Un es varu piekrist, viņi ir nopietni eksperti, eh, viņu izvērtējumam var piekrist. Pēdējā tekstā, cik es zinu, pēdējā teksta versijā runa bija par šo leverage ratio, ah, Tas ir formulējums, kas paredz, ka IPS uh, saistības var tikt, starpgrupu saistības var tikt izslēgtas aprēķinot uh, šo uh, riska pakāpi. At jūs tagad teicāt, ka tas, bank, tas neatiec uz bankām, kas piedar pie IPS, bet vai mēs arī tur uh, varam izslēgt tad šo banku saistības uh, no leverage ratio. Ja, kā tad ir? Varbūt jūs varētu paskaidrot, vai jūs saprotat, ko es gribu teikt? Nē, nē, mēs vienkārši te varbūt nesapratām īsti. Precizējiet, lūdzu. Nu, labi, tad pamēģināšu angliski. Tātad eh, angliski. Vismaz eh, pēc manā rīcībā esošās eh, informācijas aizņemtā kapitāla īpatsvars un atbildība. Tātad, kādā veidā ir šī aizņemtā kapitāla īpatsvara noteikšana? Tas pats attiecās arī uz IPS par aizņemto kapitālu. Tā tad eh, jūsu jautājums ir skaidrs. Atbilde varbūt nav tik skaidra, bet to mēs vēl redzēsim. Labi. Tā tad jūs esat savu jautājumu uzdot pabeidzis. Es neesmu komentārs par vēstuli neteikšu, saka Demasīkungs. Labi, tad pārējām pie atbildēm. Turpina prieksēdētājs. Vēl viens aspekts, ja pareizi sapratu, jūs pieminējāt, eh, trešajā lapas pusē iet runa par šī aizņemtā kapitāla īpatsvaru un kā, tu, un kā aprēķināt um, atvasinātos finanšu instrumentus. Un eh, pēdējā teikumā iet runa par negatīvu par negatīvu kapu, vai, ka tas nevar būt vairāk kā 25%. Paldies, prieksēdētāji kungs. Sākšu ar šo jūsu pēdējo teikto. Tā tad eh, mēs nevaram to samazināt zem 75%, vai arī tā tad ir šis samazinājums par 25%, no kuras puses mēs to raugamies, tas arī rada 75 vai 25%. Varbūt es pirms par IPS vispārīgos vilcienos. Kā arī šajā komitejā ir dažāds viedoklis par IPS, tā arī dalību valstīs ir dažāds viedoklis, un mums ir jāsavalk šie viedokļi kopā un jādara, jāpadara sistēma pieņemam plus mīnus visiem. Uh, Protams, dalību valstīs ir atšķirības un e, dalību valsts sistēmās ir atšķirības. Hekmar kungam ir e, taisnība, ka IPS noteiktos apstākļos, īpaši krīzes apstākļos, un e, to jau ļoti labi jums izskaidroja DJ Markt pārstāvis Nēblas kundze, ja pareizi atceros, tas bija viņas vārds. Tā ir Merkeles kundzes padomdevēja grupā strādājoša vācu ekonomiste. Tātad IPS ir problēmas norādošais vektors, jo tādējādi, e, ja kāda bankai ir garantija, bet citai nav, bet e, krīzē visi mēs nonākam grūtībās. Un kā mēs ziņa, zinām? Fonds jeb sistēma Sistēmai ir jāspēj tikt galā ar krīzes situāciju, un tas ir MNL. E, fonds e, nav domāts un nav e, tā apjoms paredzēts sistēmai krīzē. Protams, e, šim fonda apjomam ir jābūt adekvātam, bet e, fonds jau nevar izaugt milzīgs, jo normālos apstākļos e, to nevar izmantot. Pie tam fondam ir jābūt ieguldītam tik drošos investīciju projektos, ka to var jebkurā brīdī izņemt laukā un izmantot. Tā tad izveidot fondu normālām, ja tā varētu teikt, problēmām, kad sistēma nedzīvo krīzes apstākļos. To atcerēsimies. Kādā veidā izveidot instruments, kas ar šo sistēmu varētu tikt galā, tas ir CRR, NVL, MRL, kas ir domāts eh, pārpalikumiem, un GSIPS un arī citi, par kuriem runājam, TELAK, par kuriem eh, daudz tiek diskutēts eh, G20, eh, un šobrīd lielajām bankām šīs prasības tiek vēl vairāk striktinātas. Tātad. Hekmār kungam ir taisnība apgalvojot, ka IPS Un eh, šo IPS tad varētu izmantot kā tādu eh, brīdinājumu sistēmu un nevis aizsardzības sistēmu. Normālos apstākļos iemesls, eh, kāpēc IPS tiek augstu novērtēts un vēlējos tikai pateikt šai komisijai, ka mēs CRR definīciju, kā to Zīberkungs jau tikko teica, uh, Tas ir domās ne tikai kā jau pēc notikuma garantijas mehānisms, bet gan IPS dalībnieki zina, ka ja kāds no dalībniekiem netiks galā, tad šai sistēmai būs jāpiedalās. Un tā darbojas arī kā risku samazināšanas sistēma, jo, piemēram, ja IPS palīdz kādam no sistēmas nedaudz novirzījušamies loceklim un visu to garantē. Tā tad sava veida disciplināra sistēma, un eh, šis parlaments un arī padome NCRR to par tādu uzskatīja. Mēs nedrīkstam šo sistēmu nozīmīgumu pārvērtēt, bet eh, tas varētu būt situācijas un tēmas apraksts. IPS ir veidot arī mazām bankām, un piekrīt Freiras kundzei, ka par to diskutēt varbūt nevajag, jo uh, mazajiem ir cita buferu sistēma. Tad ir, piemēram, e, Landesbanku IPS sistēmas un e, iespējams, ka jūs atradīsiet arī tādus spēlētājus, kuri izmantot tādus derivātus, kuri varētu IPS sistēmu uzskatīt par pietiekamu, lai tomēr tajā piedalītos. Mēs varbūt nevaram nosodīt šādu rīcību, bet eh, tas nozīmē, ka eh, šī banka nevarēs iegūt nekādas eh, atpakaļmaksājumus, jo tā vienkārši tā nedarbojas. Un tad ir vēl sistēma, kur IPS ir varbūt citām bankām, Un e, šeit tomēr ir tā, ka ir bankas, kurām tiks piemērota uh, normāla sistēma, un kāpēc mēs izmantojam nevis e, bināro sistēmu, bet gan um, kritērijas no 0 līdz 9, jeb atzīm likšana no 0 līdz 9, lai varētu nodrošināt to, cik lielu garantiju tad IPS nodrošina. Kāpēc šī sadrumstalotība? Kādā veidā IPS tad varētu izmantot? Un kad e, netiek pieprasīta šāda garantija, tas būs atkarīgs no katra gadījuma, atpak, e, katra gadījuma atsevišķi. Un e, kādam tad vajadzētu būt šā maksājuma apjomam? bieži vien šis viedoklis ir ļoti subjektīvs, bet eh, balstoties uz 0 līdz 9 vērtējumu, to arī varētu piemērot. Tas būtu tāds eh, horizontāls pārskats par IPS-iem. Samērojamība piekrīt Hēkmarka kungam, ka um, apdrošināšanas sistēma nozīmē to, ka visas vienības, kuras var saņemt no šīs apdrošināšanas sistēmas, tām ir jāmaksā apdrošināšanas prēmija. Protams, būs tādas, tādi varbūt mazi uzņēmumi, kuri varētu varbūt iegūt arī no citām schēmām, piemēram, tā saucamā vienreizējā summa, vienreizēja apjoma summa, kura varētu nosakt administratīvās izmaksas bet eh, ja, piemēram, Nacionālā eh, glābšanas iestāde vai arī kāda cita institūcija tā lemtu, tad eh, varētu varbūt tikt vērtēts tas, ko tad šī mazā banka ir pārkāpus un ko viņi nedrīkstē darīt. Un visbeidzot par atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Jau paskaidroju, un paskaidroju arī to, uh, kāpēc eh, Barņē kungs man šodien uzdeva ar jums diskutēt par šiem jautājumiem. Tātad 75% griesti. Es eh, arī paskaidroju, kāpēc eh, šie griesti ir loģiski. Tad atvasinātie finanšu instrumenti ir jāizvērtē to risks un sankcijas, kādas tās ir paredzētas 4. pilāra ietvaros, tad arī darbosies. Ir, protams, arī savstarpējas e, saķerības moments, bet e, tā tas vienkārši ir. Iespējams, ka atminēsieties, ka CRR šis aizņemtā kapitāla īpatsvars e, attiecās arī uz Ripple. Šobrīd mēs raugāmies, un tas ir arī mans viedoklis, ka uh, mums vajadzētu piemērot Ripple, kurš ir vismazākā riska fi atvasināto finanšu instrumentu moments. Un tas attiecās arī uz centrālās bankas momentiem. Un tādējādi mums vajadzētu paraudīties, vai tas nesīs augļus, un ja jā, tad es pilnīgi noteikti atgriezīšos uh, parlamentā un detalizēti paskaidrošu, ko ar to domājam. Un visbeidzot, 25% tīklošana. Mums e, jau ir parādījušies tāda skaitļa, ka lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, kādā veidā atsevišķas bankas izmanto šos, šos um, atvasinātos instrumentus. Un piecas lielākās bankas eh, četrām, četrās lielākajās valstīs Eirozonā ir tā, ka starp šīm bankām ir būtiskas atšķirības. Ir tādas bankas, kurām atšķirības starp IFRS un aizņemtā kapitāla īpatsvaru ir 1%. Ko tas nozīmē? Uh, šajās bankās ir būtisks, um, būtiska ekspozīcija uz šiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Un šajā aizņemtā kapitāla īpatsvaru novērtēšanas metodoloģijā arī ir paredzēts, kā uh, šie atvasinātie finanšu instrumenti tiek izmantot, lai izvairītos no spekulācijām un eh, otrā vada galā šīs aizņemtā kapitāla īpats atšķirības var būt eh, pat 50%, un šīs bankas savukārt izmanto šos atvasinātos finanšu instrumentus, lai e, samazinātu riskus. Un šeit tad mēs piemērosim šo, šos griestus. Griestus mēs izmantosim jo Barņē politiskā pārliecība ir tāda, ka lai arī cik loģiska būtu metode, tās galvenais nolūks ir tāds, lai šī metode uh, nodrošinātu būtiskus maksājumu atšķirīgumus starp lielo banku maksājumiem un vidē lielu banku maksājumiem. 25% griesti ja mēs vēl ņemam vērā, protams, mums nav visi e, statistikas rādītāji, bet piemēram 30 lielākās bankas un e, apmēram viena trešdaļa ir e, tātad pakļauti atvasināto finanšu instrumentu ietekmei. Ja mēs to balstam uz 1% maksājuma apmēru, tas nozīmē, ka, ka būs šī te reāla atšķirība 0,75. Īpaši e, tāpēc, ka mēs neesam šobrīd ņēmuši mūsu kalkulācijās e, vērā ceturto pilāru, visticamākais, ka šīm bankām mehāniski būs e, jāpiemēro viņu atbilstība un to, kā viņas izmanto šos atvasinātos finanšu instrumentus. Kā jau teicu, mums ir jāņem vērā banku sektora daudzveidība mūsu kalkulācijās, arī aprēķinos ir jāņem vērā daudzveidība. Mēs jau neapgalvojam, ka mūsu priekšlikums ir lielisks, bet mēs uzskatām, ka tas ir loģisks un tomēr vairumu vērā ņemošs. Un tagad eh, vēl pāris precīzi punktu. Ferrara kundze, jūs eh, runājat, kāpēc te uh, Eh, šis procents skaidrs IPS. Dažas dalībvalstis uzskatīja, ka ar 4% nepietiek. Eh, mums šķīta, ka IPS ir jāatzīst, un 9%, maksimāli 9%, līdz 9%, bet nulle, ja uh, IPS uh, sistēma ir bīstama, tāpēc, kā ir par daudz atvasināto produktu un līdz 9% uh, īpaši mazajām bankām. Mūsuprāt, tas ir saprātīgi, bet, protams, tas viss ir daļa no vienas kopējas paketes. Nevar runāt par to, kā IPS atbalstītāji tie visu dabūs un mēs visu novelsim tikai uz atvasinātiem projekt, pro, produktiem. Nē, mēs vēlamies sasniegt līdzsvarotu risinājumu. Tā ir daļa no kopīgas paketes. Un uh, jūsu otrais komentārs. Kā es sapratu, jūs teicāt, ka bankai būtu ļoti vienkārši uh, tā visu iegramatot uh, ka eh, bilancēšanas brīdī eh, būtu savādāka vērtība atvasinātiem produktiem nekā eh, visu atlikušu gadu. Tad ar tīklošanu tu var panākt. Bet es domāju, ka mēs varam to arī visu novērst, izmantojot zaudējumu un ieguvumu grāmatušanas sistēmu. Šķiet, ka atbildēju uz visiem Ferberkunga jautājumiem. Jā, tik tiešām jūsu pieminētās bankas vairs neparedās priekšlikumā. Un tad Zīmona kungs jautāja par 295C CRR Uh, likumdošanā. Bet tas attiecas uz uh, visiem, uz grupām, kā arī uz IPS, un tas ir tikai papildu nosacījums, kas ir uh, vajadzīgs um, banku noregulējuma iestādē, ka tā nosaka riska pakāpi no 0 līdz 5. Uh, ja jūs vēlaties, mēs varam vēl divpusējā kārtībā par to parunāt. Protams, tas neatiecas uz uh, um, saistībām grupas iekšienē. Es domāju, ka te jūs jaucāt uh, uh, šīs saistības ar uh, aizņemtā kapitāla īpatsvaru. Aizņemtā kapitāla īpatsvars ir svarīgs, lai aprēķinātu, cik liels ir risks, kas saistīts ar atvasinātiem produktiem. Bet šeit ir kaut kas, kaut kas cits - grupas saistības. Tad mēs izskatām tieši tādā veidā, kā saistības IPS ietveros. Tātad, ja ir saistības, tad tās ir tādas grupas ietveros un IPS ietveros. Mani kolēģi, kas ar to eh, ir nodarbojušies, saka, ka IPS ietveros ir šādas uh, savstarpējās saistības, uh, kas tiek, tā teikt, apmainītas uh, starp locekļiem. Un uh, tāpēc varētu to atzīt tādā pašā veidā, kā grupas ietveros, ne vairāk, ne mazāk. Būšu laikam atbildējis uz visiem Simona kunga jautājumiem. Jā, 30% samazinājums, par to jau uh, es runāju. Un tad kā es teicu sākumā, jūsu pozīcija sistēmā, tad vienalga, kurā uh, sistēmas uh, līmenī jūs esat, tad to nosaka šīs saistības. Tad, ja jūs esat, piemēram, piektajā kategorijā, tad jūs uh, nevarat uh, pāriet uz sesto. Ja jūs esat sistēmas uh, ietvaros, vai jūs tur esat. Tas tiek aprēķināts pirms um, starp grupas vai grupas uh, saistību atvilkšanas. Un tagad Lamasūra kunga un uh, Pervēs kundzes jautājumi. Uh, es nekomentēšu šo vēstuli, ko ir sagatavojuši un parakstījuši atsevišķi deputāti, par to nemaz nerunāšu. Vai jārunā angliski? priekšnieks saka, cik e, ilgi mums vēl paliek tulkojums, tad mums vairs divas minūtes, nē, labāk runāšu angliski. Nu labi, tad turpināšu angliski. Tulki atvadās. Four contributions.